Ok, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, es domāju, ka vajadzētu sākt, jo tie, kur ir ieradušies laicīgi, nedrīkst būt uh, atbildīgi un nedrīkst tikt sodīt par tiem, kur ierodas vēlāk. Das ist aber der richtige Name, ne? Ja. Ja, ich habe schon wieder gesagt. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir setzen unsere Dargie kolēģi, mēs turpinam mūsu šodienas sēdi. 23. darba kārtības punkts. Nu, man liekas, ka tas ir vismazāk svarīgi tas, ka viņš ir 23. Bet, eh, nu, pēc eh, šodienas rīta balsojuma maratona mēs pievēršamies saturiskiem jautājumiem. Šo pēcpusdienu ir eh, ļoti nozīmīgi viesi un uh, būtiski informācija plānota, un es ceru, ka pāris kolēģi vēl ieradīsies. Sākumā mēs norad, nodarbosimies ar Eiropas drošības pētniecības un jauninājumu fórumu galīgo ziņojumu. Un tādēļ sveicu Esrif kungu, Esrif priekšsēdē kungu, Amates kungu. Un sveicu arī komisijas pārstāvi. Man liekas, ka tas ir ļoti jauki, jo līdz ar to šo tēmu varam izskatīt no abām pusēm. Matis kungs šeit bez gariem iepadvārdiem jums vārds, un tagad uzklausīsim jūs. Mogoče najprej dve, tri besede v mojem jeziku. Eh, lepo pozdravljeni, eh, gospod predsednik. Eh, Priekšsēdētāji gribēju jūs sveikt un sacīt dažus vārdus sloveņu valodā. Un pateikties priekšsēdētājiem, dārgie deputāti un itrikomtejas locekļi, ir liels prieks man uzstāties jūsu priekšā. Es Rif vārdā un prezentēt mūsu līdz šim padarīto. Mēs esam sagatavojuši eh, dažus materiālus, kurus jūs varēsiet izlasīt mazliet vēlāk, un tagad ar jūs atļaujies pāriešu uz angļu valodu. Uh, work, uh, approximate... ITRE darbs iekļauj aptuveni 30, eh, 46 pilntiesīgus locekļus, kas ir eh, no 31 valsts kas ir, kas pārstāv dažādas nozares, eh, valsts, privāto sektoru, gallietotājs, pētniecības, iestādes universitātes NVO. Mums ir vairāk nekā 600 eksperti, kas atbalstēs RIF darbu. Un eh, praktiski tās bija vienīgais šāda veida pasākums Eiropā. Mēs nu jau strādājam divus gadus, un ko tad mēs esam pa šo laiku padarījuši? Mēs skatām drošības jautājumus, un mēs vēlamies eh, veidot drošāku Eiropu. Ko tad tas īsti nozīmē? Tas nozīmē atrast to, kādā veidā efektīvāk var izmantot visus resursus inovācijā un izpētē, kas ir mums pieejami, un mums ir E, jāiekļauj rezultāti rūpniecības e, e, politikā. Tādējādi mēs varam noslēgt šo loku ar gala lietotājiem. Nozarei ir jāsniedz vislabākās tehniskās iekārtas, lai nodrošinātu labāku drošību. Un šajā procesā mēs mēģinām savu darbu sniegt atbildes, atbildes inovācijas pēc un rūpniecības jomā lai mūsu vērtības varētu tikt eh, ievērotas. Mūsu sabiedrība ļoti lielā mērā atkarīga no tehnoloģijām un infrastruktūrām, tādām kā elektrotīkli, internets, sabiedriskais transports, aviācija, telekomunikācijas un tā tālāk. Un ar pavisam nelieliem pūliņiem ir samērā viegli eh, sagraut infrastruktūras, no kurām mēs esam tik ļoti lielā mērā atkarīgi mūsu ikdienas dzīvēm. Tajā pašā laikā mēs nevaram ignorēt dažādos faktorus, kuri ietekmē mūsu drošību no ārpuses. Mēs mēģinam atbildēt uz visiem šiem jautājumiem un arī uz vēl daudziem citiem. Mūsu atbildes ir prioritārie vēstījumi ieteikumi un Eiropas drošības izpētes un inovācijas darba kārtība, jeb tā saucamā SRIA. Es Rīfe ir identificējis vairākas jomas, e, kur, kuros ir nepieciešams organizēt darbu, koncentrējoties uz piecām sadaļām. Pirmā no tām ir drošības cikls preventīvajam darbam, aizsardzībai, e, sagatavošanas, reaģēšanas un atgošanās darbam. E, tas ietver arī pilsonisko sagatavotību un krīzes pārvaldību. Otrā sadaļa ir dažādu uzbrukuma veidu atvairīšana. Tajā skaitā apzinoties, kādi varētu būt nākotnes riski, un ir skatīt veidi, kā noteikt gan konvenciālus, gan nekonvencionālus uzbrukumus. Trešā sadaļa ir. Uh, uh, E, kritisko aspektu e, nodrošināšanu, tādu kā enerģija, transports un citu kritisko infrastruktūru stiprināšana. Ceturtā sadaļa ir nodrošināt identitāti, e, piekļuvi un pilsētu un cilvēku un preču pārvietošanos. Galvenokārt tas ir virzīts uz robežu drošību un kā nodrošināt identitātes pārvaldību. Piektā sadaļa ir īpašu interešu jomas Eiropā, kā piemēram e, drošības jautājumi Eiropas kosmos programmās. Un tomēr šī darba kārtība nevar tikt ieviesta bez vairākiem galvenajiem prioritāriem principiem, kas ir formulēti prioritārijos vēstījumos. Stiprināt sabiedrības drošību nu, nozīmē veidot Eiropas sabiedrības vērtības un individuālās brīvības. Mēs nevaram aizsargāt pilnībā ikvienu pret visiem zināmiem vai nezināmiem riskiem, kāda varētu pastāvēt nākotnē. Tomēr mums ir jāveido spēcīga aizsardzība pret. Eh, skaidrām un esošām briesmām. Tāpat arī mums ir jāgatavo sabiedrība, lai tā varētu, sa, lai tā būtu gatava saskarties ar vēl nezināmām briesmām. Mēs apzināmies, ka mēs neesam pilnībā gatavi visam, taču būtu nepieņemami nespēt eh, nodrošināt uh, ātru atgūšanos visos apstākļos. Tāpēc mūsu pie, koncepcija ir veidot sabiedrības atgūšanās programmu ikvienā eh, situācijā. Un galvenais šeit ir veidot uzticību starp eh, valdības un publiskajām institūcijām. Ar to mēs domājam arī nodrošināt eh, sadarbspēju visos aspektos. Jaunās tehnoloģijas, tiek veidotas visā Eiropā ar sistēmisku pieeju. Un ir jānodrošina atgošanās pasākumi ar operatīvu sadarbspēju, izglītību un apmācību. Pilsoņu pretestības spēja un sabiedrība kopumā e, ir jāapzinās caurskatāmības līmeņi, e, ar komunikāciju un plānošanas pasākumiem. Mēdījiem šeit ir ārkārtīgi liela loma. Eiropai ir spēcīgas industriāla kapacitāte un zināšanas, bet e, ir ļoti fragmentēts drošības tirgus un kopīgi pūliņi ir ļoti nozīmīgi, veidojot Eiropas drošības tirgu, kuru atbalstītu Eiropas rūpniecības politika. Šī rūpniecības politika, tai ir jāveicina inovācijas darbs. Tajā pašā laikā drošībais pasākumiem ir, un jautājumiem ir jābūt integrētiem jau kopš paša sākuma un visagrīnākajā sistēma veidošanas etapā. Un noslēgumā mēs esam sagatavojuši rekomendācijas, lai varētu nodrošināt eh, spēcī, drošāks pētījumu un inovāciju rezultātus. Un tie ir sekojoši jautājumi. Kopīgas Eiropas kapacitātes pirmkārt, otrkārt jaunas eh, politikas iniciatīvas, treškārt integrēta piedrošībai, ceturtkārt globālā dimensija, piekārt uh, Eh, drošības izpētes nākotni. Un es tagad gribētu pieminēt tikai vienu no mūsu daudzajiem ieteikumiem. Esrija iesaka, lai Eiropas Savienība uztur pašreizējo izaugsmes līmeni drošības izpētes programmām ar mērķi sasniegt eh, gada budžetu vienu miljārdu eiro. Nacionālajām programmām ir jāatspoguļo šī eh, centienu pakāpe. Un galvenie secinājumi no esrīt puses ir izklāstīti jūsu vērtībām uz četrām lapusēm kopsavilkumā. Pilns ziņojums ir krietni vien detalizētāks pirmajā daļā uz aptuveni 40 lapusēm. Mēs esam runājuši par manis prezentētos šeit, Otrajā daļā ir aptuveni 250 teksta lāpuses no ik visām 11 darba grupām. E, katrai šeit ir sava sādaļa, un jūs atradīsiet iekšienē ļoti detalizētu pētījumu un detalizētu programmu ar darāmajiem darbiem. Mums ir ceļu kārta sagatavot nākot eh, darbam, eh, kā arī matricas pētniecību prioritātēm. Un, dāmas un kungi, eh, savu prezentāciju noslēdzot, es gribu sacīt, ka es rif mēģinu rast komplicētas atbildes ļoti komplicētajiem jautājumiem, un mēs uzskatām, ka ar šo ziņojumu mēs esam snieguši at, atsevišķas atbildes lēmumu pieņēmējiem, politiķiem visos līmeņos - Eiropas komisijā, padomē un parlamentā, kā arī e, rūpniecības sektorā un arī norādījuši, kādi lēmumi būtu pieņemami nacionālajā līmenī. Es ceru, ka jūs iepazīsieties ar šo ziņojumu un atradīsiet lielāko daļu atbilžu uz jūsu jautājumiem. Un tagad es pateicos par uzmanību mich äh, ganz herzlich. Hab mich ganz, ganz herzlich. Sirsnieks paldies. Ja jūs piekrītat, tad mēs varbūt vispirms varētu dot vēl komisijai vārdu, lai noslēgtu mūsu viesu uzstāšanos. Direktors Vaizenbergers uh, acīm redzot nevarēja ierasties, bet uh, Malan Kārnes kungs ir ieradies. Es ceru, ka es pareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Jūs esat uh, nodaļas vadītājs nodaļa, kas eh, nodarbojas ar pētniecību drošības jomā. Lūdzu, dod jums vārdu. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu uzsvērt, ka uh, tā komisijas nodaļa, kuras pārstāvu, uh, skar dažādas jomas un komisijas paziņojums par SRF galziņojumu to sagatavoja uh, daudz dienesti un arī uh, uzņēmumu un uh, JLS ģenerāldirektorāts negrib pieskarties visiem jautājumiem, kurus uh, pieminēja Esrif kolēģis, bet es uh, uzsvēršu dažus uh, komentārus. Protams, es uh, augstu vērtēju Esrif paveikto darbu, tas ir bijis ļoti vērtīgs, lai pievērstu komisijas un arī Eiropas un dalību valstu uh, uzmanību jaunā pētniecības nozarēm. Un tas ir ļoti vērtīgi, jo šobrīd ir iet trešais gads, kurā mēs ieviešam septīto pētniecības pamatprogrammu. Un neskatoties uz to, ka mums veiksmes procents ir viens no pieciem, mums, protams, ir palieks, ka varam arī pievērsties citām pētniecības nozarēm. Tagad par pētniecību es gribētu šeit uzsvērt divus elementus, kas izriet no esrevs ziņojuma. Pirmkārt, nepieciešamība savienot tehnoloģijas ar sabiedrības dimensijām un ētikas kontroli. Tas kļūst aizvien svarīgāk. Uh, pat, ja mēs paraugāmies, piemēram, uz plašsaziņas līdzekļu ziņām, tur, kur ir runa par ķermeņa skeneriem vai tam līdzīgām lietām, tātad šis te sabiedriskais, sociālais elements zinātniskos risinājumos ir kļūst daudz svarīgāks. Un otra lieta, ko gribētu uzsvērt, ir tas, ka mēs, protams, gribētu um, balstīties uz ESRIF padomiem, balst, um, runājot par rūpniecības politiku Eh, tur eh, darbs vēl nav tā pilnīgi nopietni sācies, tieši tāpēc, ka eh, drošības nozara nav identificēta. Šis sektors patiesībā vēl tā patiesi nepastāv. Mēs esam tādu pagaidu kartēšanu veikuši, bet to mēs gribētu turpināt un tad rast veidus, kā varētu šīs Eiropas nozars konkurētspēju veicināt. Tātad apkopojot šo sociālo un industriālo dimensiju, tas var izskatīties varbūt sākumā nedaudz pretrunīgi, bet mēs uzskatām, ka tehniskiem standartiem ir jāpiemēro arī ētiski standarti, un ja mēs varam iet tālāk pārvarot šo standartu, uh, um, līmeni, tad varbūt Eiropas nozars un Eiropas uh, ekonomika varētu kļūt vēl konkurētspējīgāk. Bet tās ir atvērtas debatas, un mēs labprāt uzklausīsim jūsu komentārus. Paldies! Un... Paldies! Un tagad došu vārdu kolēģiem. Vispirms Kristiāns Ēlers. Thank you. Zunächst möchte ich mich bei den Kollegen äh, bedanken. Vispirms gribētu pateikties äh, kolēģiem, kuri man uzticēja no parlamenta puses pavadīt esrif procesu. Es tagad pēdējo mēnešu un gadu laikā centos būt klāt esrif sanāksmēs, arī tās, kas notika Strasbūrā, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai esrif piedalītos äh, arī parlaments. Vispirms gribētu pateikties Māder, mātes kungam priekšsēdētājiem, viņam bija ļoti sarežģīts uzdevums, viņš pārņēma esrif procesu no savu priekšgājēja, tad, kad šis process jau bija uzsākts, un tas bija tāds zināms eksperiments, bija 600 zinātnieki, pētnieki no militārās jomas, policijas, no valsts puses, no um, eh, zinātnieku puses, un bija sarežģīti šādu ziņojumu sastādīt, un arī komisijai tas noteikti bija kaut kas jauns. Un to pārņemt eh, darba vidu un to noslēgt līdz labam noslēgumam, manuprāt, tas uh, tiešām parāda, ka Mācis kungs tiešām ir lielisku darbu paveicis. Gribētu pateikties arī komisijai, jo komisija arī bija drosmīga. Nevienmēr komisija ir atklāta par diskusiju procesiem, jo ja ir 600 eh, cilvēki, kas tiek aptaujāti visā Eiropā un eh, divu gadu laikā šis viss process notiek, tad eh, tiek saņemts ļoti daudzas atbildes. Um, vienalga, vai tas ir jautāts vai nē, un komisija paveica ļoti labu darbu, jo šis te esrif ziņojums uh, dod arī perspektīvu. Tas ne tikai konstatē tagadējo eh, situāciju, bet dod arī perspektīvu turpmākajiem 20 gadiem. Treškārt, eh, tā ir aktualitāte. Eh, daži kolēģi varbūt šeit sēž un domā, būs vēl viens ziņojums, bet es gribētu um, nosaukt dažus skaitļus, lai pierādītu, cik šis temats ir aktuāls. Drošība nav drošības pētniecība. Drošība nozīmē arī to, uh, ka šie te divi lielie elektrības piegādes pārtraukumi, kas um, bija pēdējos četros gados, bija vislielākais kaitējums uh, tautsājumniecībai, kas mums bijis pēdējos 30 gados. Vienkārši tāpēc, ka netika vairs piegādāta elektrība, mēs izjutām, ka mums it kā ir Eiropas iekšējais tirgus elektrībai, ka ir šie te savienojumi, bet mēs pārāk maz zinām par uh, mūsu sabiedrības eh, infrastruktūru, kas ir sabiedrības pamatā. Tātad aktualitāte šiem te drošības jautājumiem nav tikai tāda eksotiska pētniecības tēma, bet tas ir tieši saistīts ar mūsu uh, sabiedrības drošību. Un es pat šeit nerunāju par terorismu, es runāju par uh, divām pilnīgi vienkāršām uh, kļūdām, kad tika pārtraukta elektroenerģijas piegāde. Un tam ir milzīgs seks. Un kad mēs runājam par tirgu, un komisijas pārstāvis minēja, ka tas nav tikai pētniecības jautājums, bet arī rūpniecības politikas jautājums. Civilais drošības tirgus ir tas tirgus Eiropā, kas eh, katru gadu pieaug par apmēram 20%. Mums bija uh, eh, 2 eh, miljārdi eiro kādreiz tirgus, un tagad uh, ja ir drošuma un drošības tirgus, tad ir apmēram 8 miljārdu eiro tirgus, un tas visu laiku pieaug, un visā pasaulē pieaug. Tas nozīmē, ka šis te jautājums par drošību un drošības pētniecību nav tikai zinātnes jautājums, bet arī rūpniecības politikas jautājums Eiropas e, ekonomikā. Un trešā dimensija, ja mēs tā godīgi runājam, tad uh, drošības pētniecības programma, protams, ir tāda kā anomālija Eiropas pētniecības programmas ietvaros, jo tā radās, kad komisija un padoma diskutēja par Eiropas drošības uh, arhitektūru, par tādu struktūras uzbūvi. Un tad nebija iespējama politiska vienošanās, um, un tad tika teikts, jā, mums vajag lielu pētniecības programmu, un tad toreiz tika nolēmts kaut kādu apmēram 30 uh, miljonus eh, eiro palielināts līdz eh, virs miljardu eiro. Toreiz parlaments paredzēja šos lielos līdzekļus, parlaments arī panāca pretēji uh, padomas vēlmēm, ka ir 1,4 miljārdi eiro. Un ko tas nozīmē? Nesen padome nāca klajā ar paziņojumu, uh, Eh, kas iet Eiropas drošības struktūras virzienā. Un es domāju, ka ESRIF ziņojums Eiropas parlamentam ir ļoti nozīmīgs, jo tas eh, dod mums instrumentus, eh, daudzus uh, apgalvojumus un informāciju, kā izvērtēt nākotnes virzību. Un ja mēs tagad uh, tikai politiski diskutētu par Eiropas drošības arhitektūru, par šādu struktūru, un uh, tad būtu jautājums skatīties, vai tas skars padomu un komisiju vai nē. Un tāpēc uh, ir interesanti lasīt šo ESRF ziņojumu, kur tika eh, noteikts, kādi ir galvenie drošības jautājumi Eiropā. Un no turienes tad tiek izsacināts, kādā virzienā jāiet pētniecībai. Un šis katalogs ir tāds vienreizējs, jo eh, to izstrādājušas 600 dažādas iestādes visā Eiropas Savienībā. Uh, Tur noteikti eh, parādījās arī dažādi trūkumi, bet pirmo reizi mums ir tāds katalogs eh, rokās, lai mēs arī šos te politiskos virzienus varētu ievirzīt, eh, balstoties uz zinātniskiem informācijas apkalpojumiem. Tātad šis ziņojums nāk uh, īstajā laikā, jo vienlaikus mēs sākam apspriest Eiropas drošības struktūras, un ekonomiskā aspektā arī tas ir būtisks, runājot par jautājumu, cik drošas tad ir sociālās struktūras Eiropā. Un nav neviens cits ziņojums, kas tik visaptveroši par šiem jautājumiem runātu. Un tāpēc, manuprāt, tiešām ir vērts kaut vai izlasīt šo kopsavilkumu Un uh, man ir ļoti uh, žēl, ka šis dokuments ir pieejams tikai angliski un franciski, un es gaidu, ka šis kopsavilkums vismaz būs uh, tulkots arī vācu un varbūt citās valodās. Bet var tikai lūgt kolēģus neuzskatīt šo jautājumu tikai par zinātnes uh, tēmātu. Tas būs tēmats, kas mūs nodarbinās vēl ilgi nākotnē. Un noslēgumā varbūt tikai vēl viens teikums. Komisija jau pieminēja to, ka jaunajā līgumi ievieš arī jauns pētniecības uzdevums. ESRIF ziņojums runā par šo te jautājumu, kāda ir norobežojums ar aizsardzības jomu. Uh, kā mēs eh, runājam par eh, ārvalstu misijām, par civilo aizsardzību. Un pagātnē mēs vienmēr eh, teicām, ka mēs būsim ļoti elastīgi saistībā ar šiem jautājumiem, bet ko es tagad saņemu, kā apgalvojumi ir tas, ka komisija gatavo sagatavošanas pasākumu aizsardzības drošības pētniecībā. Uh, Līdz šim parlamentā tas nebija pieņemami, un tāpēc vajadzētu paskatīties, vai šis ESRIF ziņojums jau nenorāda risinājums praktiskajām problēmām. Un varbūt šos principiālos jautājumus varētu tā kā atsevišķi izņemt ārā un tad varbūt veikt arī aizsardzības pētniecību. Paldies, tagad Rēra Madurela kundze, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi gribētu Mātena kungam manas grupas vārdā savu gandarījumu par ierašanos šeit un pateikties par skaidrojumiem un par ļoti interesanto prezentāciju par organizāciju, kuru jūs pārstāvat. Drošības joma ir ļoti nozīmīga, prioritāra, ietver programma, un es domāju, ka šeit deviņas eh, prioritāras programmas ir pamatprogrammā norādītas. Un viena no jomām tiešā veidā ietekmē pilsoņu dzīvi. Jūs sacījāt, ka mēs visi eh, ceram un gribam veidot drošāku Eiropas Savienību, un arī sacījāt, ka šī joma ir viena no vismazāk eh, izstrādātajām. Tāpēc es gribētu dabūt pateikties par klātbūtni šeit, jo arī jūsu prezentācija ir eh, izraisījusi ļoti interesants pārdoms man kolēģu vidū. Eh, runājot par pētniecisko darbu un konkrēti es rifes gribētu koncentrēt uzmanību šo Eh, organizācija. Gribētu uzdot eh, jums eh, jautājumu, kā jūs, kā lietotājs septītajai pamatprogrammai, kā jūs uzskatāt, kā tā darbojas šī pamatprogramma un, kā arī sacīja komisijas pārstāvis, mēs aptuveni esam nogājuši pusceļu un ir nepieciešams izveikt vērtējumu un tieši tāpēc jūsu ieteikumi būtu ļoti interesanti visā, kas attiec uz nākamos pamatprogrammas sagatavošanu. Un es gribētu, Matekungs, dzirdēt, kādas lietas būtu maināmas un uzlabojums nākamajā pamatprogrammā. Paldies! Ganz herzlichen Dank! Paldies! Jurans Izlaikons, lūdzu! Un jetzt vorschlagen. Jūs vēlties piedāvāt, ka mums arī slovēņu valodā to vajadzētu iztulkot. Jā, tas ir mans priekš, pirmais priekšlikums. Es ieros. Ļoti nopietnas priekšlikums. Obīmā Govorcevā za prezentāciju. Paldies, es gribētu vispirms pateikties abiem viesiem par prezentāciju tīpaši Mātes kungam, un ir lieliski dzirdēt kādu šeit, kas runā sloveņu valodā, šajā komitejā, it īpaši, ja šī persona ir tik svarīgs pārstāvs kā Matis Kungs, mūsu um, kādreizējais aizsardzības ministrs. Šī ir ļoti svarīga prezentācija, un es esmu izlasījis tikai kopsavilkumu jāatzīst, tāpēc man ir divi ļoti vispārīgi jautājumi. Mēs uh, esam strādājuši ar vairākām programmām līdz šīm programmas, kas ir uzsākts iepriekšējā sasaukumā, un šobrīd mēs mēģinam izveidot to, kā šīs programmas tiek iestrādātas dažādos līmeņos. Un uh, es redzu, ka ir ļoti liela atšķirība attiecībā uz šo programmu ieviešanu, ir liela atšķirība uh, starp grupām, kas piedalās šajās programmās, un tas nebūtu nav labi, jo mums ir uh, jāpadara Eiropa tāda, eh, kas būtu viendabīgi, at, eh, kas attīstītos viendabīgi un nevis vairākos ātrumos. Un es domāju, ka būtu interesanti uzklausīt jūsu rekomendācijas, kā mēs varam padarīt izpēti, eh, drošības izpēti vienlīdz nozīmīga visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Kā mēs varam iekļaut šajā programmā visus iedzīvotājus? Un vēl viens jautājums. Eh, manuprāt, eh, konkrēti standārti attiecībā uz datu aizsardzību ir jāņem vērā. Eh, drošības izpētē. Mēs zinām arī to, ka drošības izpēte ir ļoti labs pamats e, nozares e, konkurētspējas stiprināšanai. Tāpēc es gribētu dzirdēt no jums, kas jūsuprāt ir vislabākais veids, kā lai šī pieredze izpaustos publiskajā jomā. Paldies! Korēra de Campos. Korēra de Campos, kungs, lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, queria agradecer ao Sr. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Mātei kungam par lielisko un interesanto izklāstu. Un es gribētu arī pateikties viņam par sniegto kopsavilkumu, un kurā eh, lielos vilcienos ir norādīta vispārējā filozofija, runājot par drošības jautājumiem. Kas ir eh, fóruma uzstāšanos pamatā. Un tagad no manas puses divi jautājumi. Pirmais. Kas nosaka darbības virzienus? Katru gadu ir jaunas darbības jauni, eh, katru gadu mēs saskaramies ar jauniem draudiem. Un vai E, šeit ir sadarbība ar komisiju, kas nosaka, vai pats fórums norāda, kādi tad ir jaunie riski, kādi ir jaunie draudi, ar kuriem mēs saskaramies, un kādā veidā mums ir jāgatavojas. Un otrais ļoti pragmatiskais un praktiskais jautājums no manas puses ir tāds, ka mēs visi apzināmies, ka satelīta telefonu lietošana ir ārkārtīgi riskanta un dod iespēju um, iejaukties privātajā dzīvē. Institucionālās eh, varas iestādes eh, valstīs var pat eh, atļaut noklausīties personiskas sarunas, tāpat arī ir tehnoloģijas, kas dod iespējas noklausīties citas sarunas bez jebkādas autorizācijas no sarunas dalībnieku puses. Tāpat arī ir dažādas iekārtas virzienu mikrofoni, kuri dod iespēju eh, uzkla... noklausīties diskusijas eh, no attāluma jautājums man ir sekojošs. Vai jūsu fórums uzskata, ka tas ir kāds risks drošības ziņā runājot par individuālajām tiesībām? Un vai šis ir risks, kam vajadzētu izraisīt kādas baģas, jo šī nav tehnoloģiska problēma? Ir ja ir tehnoloģijas, kas pieļauj šādu iejaukšanos, tad ir jābūt pret tehnoloģijām. Paldies! Agni Klībler, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem, man jāatvainojas, ka es ierados nedaudz vēlāk. Atvainojos Matas kungs un arī komisijas pārstāvim atvainojos, bet man ir pavisam pragmatisks jautājums. Jūs zināt, ka pēdējās nedēļās uh, mēs uh, daudz esam diskutējuši par SWIFT nolīgumu ar ASV. Un galu galā mēs arī noraidījām šo apli, nolīgumu, līdz ar to ir jāved jaunas sarunas. Uh, Un šajās debatēs tika aizvien un aizvien uzdots jautājums, vai mēs nevarētu darīt eh, to, ko uh, dara amerikāņi Amerikā, izmantojot šos SWIFT eh, datus, kas ir Beļģijā uz servera. Es nezinu, vai šis jautājums ir tik vienkāršs, bet varbūt, ka tas ir iespējams. Uh, Eh, kādu eh, enerģiju būtu jāiegulda, cik ilgs laiks būtu vajadzīgs, lai izveidētu tādu Eiropas pretterorisma sistēmu, kas eh, varētu veikt līdzīgas funkcijas kā amerikāņu sistēma. Un pēdējais Enšokungs. Mulțumesc. Mulțumim pentru prezentarea făcută. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties par sagatavoto prezentāciju. Šeit ir runā par e, ļoti rūpīgu darbu, kas sagatavot šajā fórumā, un es gribētu sacīt, ka līdz šim brīdim man nebija zināmas fóruma aktivitātes, STF aktivitātes. Es gribu norādīt, ka šis ir vienkārši ekstraordinārs darbs, un man būtu E, viens jautājums, vai pareizāk sakot, pat tikai viens precizējums. Un tas būtu sekojošais. E, dalību valstu institūcijas. E, kādā veidā ir paredzēts novest līdz galam šo uzra, drošības un uzraudzības darbs, un kā tiek īstenots tas, ko piedāvā Eiropas Savienība un dalību valstis drošības ziņa. mult țara de unde provin eu din România sau... Un papildus runājot par drošību, un šeit arī tas attiec uz manu valsti, Rumāniju, ir veikti pētījumi pēdējā laikā saistībā ar daudzām problēmām, ar kurām mēs saskaramies drošības jomā. Tāpēc es gribēju uh, jautāt, vai ir kāda veida pētījums par to, ka mēs varam izvairīties vai paredzēt zemestrīces, jo Rumānijā situācija ir sarežģīta no šie viedokļi. Un Kur mēs varam gūt informāciju par šo fórumu, vai tam ir kāda internetlapa vai citā veidā? Paldies! Un Nistelroja kungs. Jā, arī es gribu ļoti sirsnīgi pateikties par šo informāciju. Es gribētu uzdot pāris jautājumus. Ja mēs paraugamies uz Eiropas valstīm, kur tad ir šī lielākā interese par šo tēmu? Un tā relatīvi skatoties, kur ir uh, šī lielākā, karstākā interese? Ir reģiona un valsts un institūcijas, universitātes, kas ir īpaši nozīmīgs. Nu, par kuru valstu man vajadzētu iedomāties? Kur tad ir šīs, nu, ļoti tādas, tādas spēcīgās kapacitātes, kas varētu inovāciju pārvērst? Otrs jautājums par internetu. Digitālās norises Tiem pat tagad Eiropas komisijā ir uh, tāda liela nozīme. Un ja es to tagad tā kārtīgi izlasu, tad es pat tā īsti neredzu uh, nozīmi. Bet kas tad ir tajās nozīmīgajās vietās, kur kas var nu, nenotikt. Vai jūs varētu mums uh, kaut ko pateikt vēl vairāk par šo jautājumu? Priekšsēdēs Mekašāras kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par šo ļoti interesanto stāstu. Tās mērķu un tie mērķi un tās vīzijas, kuras jūs iezīmējat, ir ļoti nozīmīgs un tāds konkrēts jautājums, ko es gribētu uzdot kādus līdzekļus jūs izmantojat pētniecībā, jo tas ir kas pavisam īpašs, un vai šeit mēs varētu tādu pamatpētniecību veikt, piemēram, modelēt un uh, pārbaudīt situāciju attīstību internetā, vai arī tas, teiksim, balstās uz zinātniskām hipotēzēm un to risinājumu. Paldies! Tagad noslēgumā Ēlert kungs. Kristiāna Lodze. Um, ich habe noch eine ganz konkrete. Es gribēju uzdot konkrētu jautājumu. Mēs redzējām, ka šeit ir tādi ļoti uh, apjomīgi risinājumi un kā komisija uh, plāno nākotnes īstenojumu. Tas būs vienlaiks, ja šeit būs tāda Eiropas drošības aģentūra, formulēšanas mēģinājums, stratēģijas formulējums vai G8. Jeb arī, teiksim, šis labais kāds ziņojums, kā daudz citi, vienkārši paliek kaut kur nostāvēties gulēt. Vai arī tie lēmumi, kas ir izteikti, tiks eh, un priekšlikumi tiks īstenot. Tas ir jautājums komisijai. Un otrs jautājums. Es gribētu uzdot jautājumu un papildināt Van Nistelroja kungu teikto. Es domāju, ka ir eh, daudz dažādi jautājumi Arī mēs parlaments esam to uzdevuši. Mēs visi eh, runājam par eh, drošību, par eh, internetu drošību, par kibernoziegumiem. Ir konferences. Komisija arī līdz 2020. gadam runā par to, kā par atsevišķu pīlāru un vairākās runās tas ir bijis pieminēts. Un Enisa, Eiropas internetu drošības aģentūra, tās. Uh, izvietojuma vieta ir Herakleons Kretā, 700 miljonu eiro. Un um, par to naudu var, teiksim, apmaksāt uh, pašu personālu, atbildēt uz pilsoņu jautājumiem un pāris, jautā, pāris uh, projekts īstenot. Vai nu šī struktūra, ko paši esam radījuši, to vajadzētu tādā operatīvā uh, darbā pārlikt, jeb arī, nu, praktiski pavelti tā darbojas. Taču nevar būt tā, ka mums ir aģentūra kā ENISA, Es jau negribu neko teikt ar, eh, par, par dalību valsti, bet eh, šajā valstī pat nav interneta savienojuma. Pat nav interneta savienojuma, kas varētu tos, dar, tos datus m, mm, eh, pārvietot, ko mēs no Briseles līdz Nisai Heraklionā varētu nosūtīt. Turpat nav tāda saprātīga interneta pieslēguma. Nu, tā ir tā situācija tagad. Tādēļ jautājums, jā, nu mēs runājam par kompjuteru drošību un uh, internetu drošību un, un, un apzināmies problēmas, mēs runājam par SWIFT uh, noliekumu, mums ir Eiropas aģentūra, ko mēs esam novietojuši kādā Eiropa, uh, Grieķijas salā, 7 miljonu eiro, tā ir uh, finansējums, tā maksā. Un uh, direktoriem ir nepieciešams 8 stundas, lai atlidotu līdz uh, Briselei un uh, ir noteikti budžeta līdzekļi, un tikai, viņš var tikai noteikt ar tiem uh, noteiktām līdzsabiedrībām lidot, un ja nu tā ir Eiropas atbilda uz uh, kiberdrošības jautājumiem un citiem, nu tad izskatās savādi. Es, protams, ka izskatās savādi, bet nu, komisija, nu, es gribētu, mm, kā lai saka, tādu komisijas redzējumu uh, uzklausīt, kā tad lietas turpināsies un attīstīsies. Paldies, priekšsēdētājs. Nu, tagad jūs varat mēģināt atbildēt uz šiem jautājumiem. Hvala lipa. Um, ehm, Paldies priekšsēdētājiem. Kolēģi Jordan Cizēļa atgādināja, ka es pārstāvu mazu dalību valsti, varbūt man vajadzētu tomēr mēģināt sniegt atbildi pašam savā valodā. Vispirms es gribētu atvainoties par faktu, ka mans uh, E, ziņojums neietvēra vairāk detaļu, kas varētu jau uzreiz sniegt atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Taču es gribu sacīt, ka pieejamais laiks, lai sagatavotu šo prezentāciju, bija samērā ierobežots. Jānorāda, ka esrif pēc savas būtības neveica pētījumus kā tādus. Esrif apkopo, aicina kopā dalībvalstis, tas um, aicina kopā visas Eiropas aģentūras, kas nodarbojas ar drošības jautājumiem. Un arī Ēlerkungs bija Esrif loceklis. Un, protams, eh, tas eh, apvieno Eiropas komisijas eh, pārstāvjus, pētnieciskos institūtus. Tātad visi šie pārstāvi kopā ir SRIF un 64 SRIF locekļi pieņēma lēmumus ekskluzīvi vien, e, vienprātībā. Tādējādi mēs mēģinājām rast konsensuālus risinājumus, un šis darbs ir konsensus rezultāts e, sadarbībai starp dažādām struktūrām. Es rifāju 11 darba grupas, kuras uh, skatīt dažādas jautājumas, un, manuprāt, vislielākā pievienotā SRF vērtība ir tās fakts, ka mūsu aktivitātes eh, nav vērstas ekskluzīvi uz tehniskiem risinājumiem attiecībā uz drošības jautājumiem, robežu jautājumiem, eh, lidostu drošību jautājumiem, transportu, satiksmes drošības jautājumiem, bet pirmo reizi mēs nonācām pie skaidra risinājuma, ka mums ir nepieciešams savos pētījumos iesaistīt arī tādus tematus, kas ir saistīta ar socioloģiju, ko mēs saucam angļu valodā šajā ziņojumā so, sabiedrības atgūšanās, ka mums ir jāatrod zināma eh, sinerģija šajā jomā un nekādā veidā mums nevajadzētu izmantot eh, priekšlikums, kas piedāvāt jums padomēji, eh, komisijai, dalībvalstīm lai eh, eh, ka šie visi priekšlikumi ir gatavoti, lai varētu sniegt jums visu nepieciešamo, bet šeit, eh, vai mēs runājam tikai par terorismu, protams, tā tas ir temats, par kuru mēs visi runājam, un uh, to, ka nespējam rast risinājums bieži vien. Taču mēs runājam ļoti bieži par nopietniem citiem drošības jautājumiem, piemēram, piemēram, e, cik e, lielu e, zaudējums var nodarīt uh, Eh, nodarīt eh, enerģijas pārāvums. Mēs visi esam ļoti lielā mērā atkarīgi no interneta, un mums internets ir lielā mērā pieņemts eh, saziņas standarts, un mums ir jāizvērtē, ko tad ir jāizdara nekavējoties, ko ir jāizdara tuvākojos piecos desmit gados, un varbūt vēl citi mērķi, kas ir ilgākā termiņā jāsasniedz, piemēram, 20 gados. Un visās 95 jomās mums ir jānorāda, kādas tad, e, visās piecās jomās, kādas tad ir šīs prioritātes, kas ir e, noteiktas uz pētniecības institūta, NVO un cita iniciatīvu balstītiem priešlikumiem. Un tieši tas ir svarīgi, jo uz šiem pamatiem mēs veidojam zinām veidu sinerģiju, kas mums nodrošina atbildes. Protams, mēs e, vēlētos e, izpēc aktivitātēm nākotnē, lai tās būtu labāk izplatītas un izdalītas visā Eiropas Savienībā tomēr. ESRIF un komisija nevar radīt un veid ģenerēt pētnieciskos institūtus uh, it visur. Mums ir jādomā par to, kā mēs eh, savienojam to darbību un ar parlamenta palīdzību. Mēs varbūt varētu labāk virzīt gan finansējumu, gan dažādas citas pamatlīdzekļus un mums ir nelielas cilvēku grupas ar eh, izcilu potenciālu, taču mēs ļoti bieži tos eh, neprotam izmantot. Un, manuprāt, šis ziņojums ir sākuma punkts, kas skaidri parāda to, kā mēs varētu labāk pieņemt lēmumus attiecībā uz Eiropas finansējumu eh, sadalījumu pētnieciskajā jomā nākotnē. Zī. Un balstoties uz ļoti sarežģītajām diskusijām, ko mēs esam noturējuši šī perioda laikā, mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir nepieciešams koncentrēt finansējumu iedzīvotāju aizsardzībai, bet eh, nekādā veidā mēs nedrīkstam ar to pašu eh, graut personiskās integritātes, eh, personisko integritāti, ko mēs aizstāvam Eiropā. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī līnija tiek pārkāptā. Mēs esam E, bieži vien runājuši par līdzsvaru starp drošību un cilvēktiesībām, taču tā vietā mēs uzskatām, kā tehnoloģiskiem risinājumiem ir jābūt tādiem, lai mūsu standarti Eiropā negraudu šo tehnoloģiju. Tālāk runājot par to, ka ir vairākas valstis, kas bija priekšplā, priekšplānā, vismaz tā es sapratu, ka e, kuri uzņēmumi bija ar galveno lomu. Šeit man ir jānorāda, ka mēs visi īstenojam visus darbības e, e, ar vienlīdzīgiem noteikumiem. Nebija starpības vai priekšlikums nāca no neliela pētniecības institūta vai liels daudz multinacionālu uzņēmumu. Vienkārši gribu norādīt to, ka iekļautie priekšlikumi ziņojumā tika iekļauti uz labas argumentācijas pamata un arī uz visu trīs stūra, tātad eh, rūpniecība, lietotājs un pētniecība, nozarpētniecība, lietotājs visu šo trīs stūra elementu iekļaušanu, kā jūs sacīja vairāk kārt. Jūs, politiķi, uz šī pamata varēsiet veidot un pieņemt politiskus lēmumus par to, kā uh, virzīt Eiropas nodokļu maksātāju naudu, lai nodrošinātu viņiem augstāku līmeņu drošību. Un es uh, varbūt tagad. Uh, novirzīšos, es te saņēmu tieši jautājumu šajā sakarā, taču gribu pieminēt, ka bija šajā sakarā eh, garas diskusijas, un viens no jūsu jautājumiem bija tieši ar to saistīts konkrēti, vai um, aizsardzības jomā pētniecība ir jāpiešķir vairāk līdzekļu, taču atbilde ir nē, process ir pilnīgi pretējs. Mums ir nepieciešams vairāk līdzekļu e, pētniecībai, labākai civilai aizsardzībai, labākai mūsu būtisko infrastruktūra aizsardzībai. Te, cīņa pret terorismu un ārējo robežu aizsardzība nav vienīgie jautājumi. Ir vesela rinda dažādu iekšēju jautājumu, kas ir jārisina un kuros mums ir jāizsniedz aizsardzība. Tāpat arī mums ir. Uh, jākoncentrējas uz tā saucamajām duālas izmantošanas tehnoloģijām, kas var tikt izmantotas gan drošībai, gan aizsardzībai, gan arī civiliem mērķiem. Un runājot par eh, mūsu programmām, eh, ir jā runā vairāk par ārējo dimensiju, un diskusiju laikā mēs nonācām pie secinājuma, ka iekārtas, kas mums ir pieejamas šodien, uh, E, nenodrošina to optimālu izmantošanu. Piemēram, lielie meža ugunsgrēki, kas bija vērojami pirms dažiem gadiem Grieķijā, Spānijā, Itālijā, Francijā, un ļoti daudz armijas e, helikopteri, kas tika izmantot ugunsgrēku dzēšanai, taču mēs saskārāmies ar vienkāršu problēmu. Cil, e, piloti E, kas e, strādā ar šiem helikopteriem, nav apmācīti ugunsgrēku dzēšanā un e, saziņa starp apmācītām, apmācītām brigādēm, ugunsdzēsēju brigādēm uz zemes un ar helikopteru apkalpēm nebija optimāli. Mēs to sūtījām divus helikopterus uz Grieķu ugunsgrēku dzēšanai kā tie izm tika izmantoti. Tie nostāvēja divas nedēļas lidostā, jo nebija iespējams saziņas starp ugunsdzēsējiem uz zemes un helikopteriem gaisā, un tādā veidā strādāt nav iespējams, tāpēc mums ir nepieciešams iekārts, kas. Uh, dos iespēju mums visiem kritiskos brīžos un ikdienas dzīvē. Ne tikai arī tad, ja ir mežugunsgrēki, bet ja ir zemestrīces vai līdzīgas eh, citas eh, katastrofas, ar kuriem mēs saskaramies eh, pasaulē, tā skaitā Eiropā, rīkoties. Un šād, šādos gadījumos mums ir nepieciešama piekļuvi iekārtām, kas nodrošina arī saziņas iespēju. Un tas ir tas Eh, mērķis, uz kuru būtu jāvirza līdzekļu izmantošanu nākotnē, un mēs vēlamies nodrošināt to, ka finansējums galvenokārt tiek izmantots pareiziem mērķiem, un gal galā lielākā daļa militāra operācija, kas notika ārpus Eiropas, eh, patiesībā nav militārās operācijas, varbūt ir viena vai divas. Eh, savukārt vispārējās tiek it kā marķētas kā militārās, bet patiesībā ir policijas vai civilās aizsardzības operācijas, ko vada militāre struktūras. Un mums nav pietiekami daudz policijas uh, amatpersonu, bet mums ir pietiekami daudz civilās aizsardzības uh, speciālistu, kurus mēs varam nosūtīt. Un šajā virzienā pētniecībai un rūpniecības attīstībai ir jāstrādā. Un Eiropas Savienībā mums ir nozīmīga problēma, jo nozara ir e, fragmentēta, ka mēs konkurējam viens ar otru globāli, un mēs arī konkurējam ar ļoti spēcīgo Amerikas industriju, kura strādā ļoti saskaņotā veidā. Tas mums ir jāapzinās, Savukārt mēs esam fragmentēti un mums ir jākonsolidē sava industrija, lai mēs varētu skaidri un veiksmīgi konkurēt, kuri ražo līdzīgas iekārtas un mēģina tās pārdot mums un tādā veidā mēs varēsim nodrošināt labāku drošību mūsu iedzīvotājiem. Un, protams, mums tās viss ir jābalsta uz to, ka mūsu dzīvesveids, mūsu eh, standarti nekādā veidā nedrīkst tikt grauti. Minūten, Un pēdējās minūtes Es ļoti labprāt uh, došu vārdu komisijas pārstāvjiem, jo pāris jautājumi tika uzdot arī jums, lūdzu. Ja jūs varētu, būsim pateicīgi par atbildi. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pavisam ātri paskaidrot dažus jautājumus par septīto pamatprogrammu, jo īpaši tiem, kuri to pilnībā nepārzina. Tā ir programma, kas tiek organizēta balstoties uz uh, Uh, priekšlikumu izsludināšanu. Tātad priekšlikums iesniedz ārējie uh, dalībnieki, kas piedāvā to saskaņā ar savām prioritātēm. Un darba programmu definē komisija, balstoties uz virkni uh, prioritāšu, kas daļai arī izriet no ES, ESRIF. Un jau no paša sākuma tiek eh, ņemts vērā šis aspekts, runājot par to, vai tā ir tīri akadēmiska, vai tā orientējas vairāk uz pieteikumiem. Tad eh, jāsaka, ka tiešām reputācija ir tāda, ka tā ir akadēmiska orientēta. Bet eh, drošības jomā tieši pēc pieteikumiem mēs orientējāmies, un tāpēc rezultāti bija jāizplata vēl pirms projekti tika pabeigti. Un kā mēs uh, cenšamies uh, veicināt rezultātu izplatīšanu, kas nav īstenībā mūsu komisijas uzdevums, tas ir uh, sabiedrības uzdevums un attiecīgo nacionālo iestāžu uzdevums Eiropā. Bet viens no veidiem, kā mēs veicinām izplatīšanu, ir cenšamies iesaistīt gala lietotājus. Uh, ieskaitot arī tos uh, gala lietotājus, kur uzdevums ir glābt dzīvības un nodrošināt sabiedrības drošību. Tātad mēs uh, cenšamies uh, šos lietotājus piesaistīt pētniecībai, lai viņi varētu saņemt vairāk rezultātus no šiem pētījumiem. Protams, ka tas viss prasa arī jauninājums, un tik uzdots jautājums, kur tad mēs rodam šos jauninājumus. Tie ir visur, gan mazās, gan plašās nozarēs, un drošības jomā patiesībā ir vislabākā MBU iesaiste, jo um, pamatprogrammā ir zinām ierobežojumi, un tāpēc uh, ir jāpēta tālāk un jākonstatē konkrētā MVU loma šeit. Un vēl pavisam īsi gribētu pateikt, ko komisija dara, ieviešot rezultātus. Tur gribētu uzsvērt, ka šī ir uh, pētniecības programma. Līdz ar to pētniecības rezultāti uh, ir pieejami visai Eiropai. Šī nav drošības programma, tā ir drošības pētniecības programma. Un, uh, attiecīgās uh, politikas, uh, tad uh, par tām rūpējas attiecīgie ģenerāldirektorāti un dalība valstis. Un tas viss tiek ieviests ņemot vērā ētikas jautājums un privātumu. Runājot par astoto pamatprogrammu, mēs sekosim, mēs arī ieteikumam um, nedaudz paplašināt pētniecības ārējo dimensiju, bet arī ētisko dimensiju. Un visbeidzot, ko vēl gribētu uzsvērt, es gribētu Ēleru kungu nedaudz palabot. Viņš teica, ka komisija izteica priekšlikumu sagatavošanās pasākumu par drošības pētījumiem. Jā, tiešām šāda ideja kaut kur ir parādījusies, ir baumas par to, bet Patiesībā tas nav komisijas priekšlikums, un ar to es arī varētu noslēgt. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Matas kungs vēlējās vēl pavisam īsi ko teikt. Nepripuru. Paldies pavisam īsi pāris teikumus. Pirmkārt, šis ziņojums nebūs tāds, kas tiks uh, ielikts vienkārši atvilknē. Tas tika izmantot Stokholmas programmā un dažādos paziņojumos, kurus eh, gatavoja uzņēmējdarbības ģenerāla direktorāts. Un tiem, kurus interesē mūsu uh, darbs, uh, viņiem ir pieejams uh, pilns dokuments, un šis dokuments ir pieejams arī ESRIF mājaslapā. Tātad, ja jūs vēlaties, mēs jums to varam nosūtīt arī pa e-pastu. Uh, un varbūt arī e, komisijai, lai visi dati jums būtu pieejami. Paldies, paldies par e, to, ko teicāt, un arī par ierosmēm. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, ja mēs tā esam, nu, vairāk pievērsušies kādam jautājumam. Sirsnīgs paldies! Paldies, lai jums e, labs ceļš atpakaļ, un turpināsim uzreiz ar nākošo darba kārtības punktu, jo mūsu viesis arī jau ir ieradies. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dargie kolēģi un kolēģis, nākošais darba kārtības punkts. Sveicu Martīnu Skūrmans kungu. Viņš ir Eiropas Inovācija un Tehnoloģija institūta EIT valdes priekšsēdētājs. Viņš jau reiz šeit bija un stāstīja par to, kāda ir bijusi līdzinējā sadarbība, bet, nu, tagad jau viss ir attīstījies vienu. No tādu gabaliņu uz priekšu, un man jau arī bija iespēja, man arī informēja, un tādēļ es gribēju tiem komitejas deputātiem, kas ir ieinteresēti strādāt ar šo jautājumu, tad es dodu iespēju stāstīt par šoreiz. Paldies, ka ieradāties, paldies, ka esat gatavs šeit mums ko stāstīt, un līdz ar to dodu uzreiz jums arī vārdu. Dāmas un kungi, ir prieks un liela privilēģija būt, būt atkal šeit, un kā jūs redzat jau no eh, pirmā ātēla, es gribētu atkal atgriezties pie tā, kas tad ir e IT un kā mēs mēģinam eh, paveikt to, ko mēs esam izturnojuši līdz šim, un tad es gribētu arī pastāstīt, ko tad mēs esam izturnojuši līdz šim, un sniegt ieskatu. Ka Eh, pār jautājumiem, eh, pār kuriem jūs gribētu izteikties. Es nerunāšu pārāk ilgi, es eh, varētu to darīt 20 minūšu garumā un pēc tam veltīt laiku diskusijām, kas varētu būt svarīgāks nekā, nekā mana uzstāšanās. Manuprāt, vissvarīgākais elements, kas man būtu jāuzsver, kā jau es to atkārtoju, esmu nākotnē, ir tāds, ka darbs, mūsu darbs EIT Eiropas Inovāciju institūtā, protams, ir tāds, ka mēs skatām e, zināšanu trīs stūri kopumā, un tas ir jāuzsver vēlreiz. Kāpēc tad mēs to skatām? Iemesls ir ļoti vienkāršs jo tie ir visi šie zināšanu trīstūra elementi, kas mūs ved uz inovācijām, e, E, radošu uzņēmēju darbību. Un tas ir arī EIT e, uzdevums. EIT nav nodibinājums, nav liela programma, bet mēģina e, veidot jaunas uzņēmēju darbības un jaunas iespējas. Un ir arī jāuzsver tas, ka ja jūs vēlaties veiksmīgi izveidot uzņēmumu, tad ir jēdziens, par kur mēs runājam, bet no manas personiskas eh, pieredzes netiek eh, skatīts eh, pietiekami. Nozīmīgi tā ir uzņēmēja darbība, jo tas ir tas, ir tas posms, kas saista kopā visu šīs trīs stūra sastāvdaļas, un to jūs redzēsiet nākamajā attēlā. Mēs ieviešam savas aktivitātes ar eh, zināšanu inovāciju kopienu, un es eh, pār to domāju, jūs ļoti daudz zināt, un ja jūs skatāt uz Eiropas inovāciju sniegumu, Es nesniegšu tagad pagājušā reizē sniegtus piemērus, bet tomēr gribu norādīt, ka ir vēl zināmi mērķi jāsasniedz. Un viens no tiem ir saistāms ar lielākām kapacitātēm Eiropā. Mums bija šie lieliskie Lisabonas mērķi par et, eh, et, t, eh, IKP izaugsmi, mēs tos sasniegt nevarējām, un eh, tālāk mēs runājam par šo konkrēto 3%, ja es to varu teikt E, gudrību, un es domāju, ja mēs turamies pie šiem 3%, tad mums ir jānodrošina, ka mēs to varam sasniegt. Tas tik tiešām ir svarīgi. Bet pats par sevi tas viss kopā nav pietiekami. Un, manuprāt, ir vēl viens elements šeit, kur es jau pieminēju, ka mums ir nepieciešams integrēt šo zināšanu trīs stūri. Un, lūk, kāpēc tad mums vajadzētu integrēt uh, augstāko, eh, augstāku pakāpi eh, biznesā uzņēmēji darbībā, kā jau es sacīju iepriekš. Inovācijas eh, ir rodamas ikvienā ķēdes daļā, un ir jāapzinās, ka visa šī mantra, ko mēs atkārtojam, ka zinātne ved uz inovācijām, diemžēl vai par laimi ir daudz ko zaudējusi no savas vērtības, ir e, daudz vairāk inovāciju un mazāk zinātnes un tehnoloģiju. Tādējādi šis trīstors mums ir ļoti nozīmīgs. Vēl viens elements, kur es gribētu šeit uzsvērt, un es to arī e, darīšu mazliet robustā veidā, ja mēs runājam par inovācijām un jaunas uzņēmēja darbības izveidošanu. Tādu viens no jautājumiem, kas ir. ir uh, ļoti būtisks šeit tāds. E, e, tas ir jāapzinās, e, jāapzinās kā vadības uzņemšanās, un mums ir nepieciešama spēcīga vadība, un mums ir jāpalīdz nodrošināt šādas vadības uzņemšanās spēju. Uh, Un integrējot zināšanu trīs stūri, es jau sacīju iepriekš, mums ir nepieciešamas jaunas inovācijas un jauni modeļi, kas var iedvesmot citus, un es atkārtoju to, ko es sacīju iepriekš, ir aizvien uh, jēdziens, ka daudzu vidu un, un izpratni, ka galvenokārt inovācijas ir zinātni, taču es gribētu sacīt, ka ir. Uh, E, dizaina inovācijas, e, izmaksu inovācijas, lietotāju, e, veicināts inovācijas un vesel arī dažādu citu inovāciju, un šie elementi parādīsies mūsu priekšā tīri uzskatāmi. Un atklāti sakodāms un kungs, šodien mūsu sabiedrībā mēs uzlūkojam zinātniekus, inženierus, esmu strādājis abās jomās Un vai mēs viņus abrīnojam sabiedrībā, vai mēs abrīnojam uzņēmējus, es šaubos tik tiešām par to, un ir jāpiešķir ja virzība citā virzienā. Tāpēc uzņēmējdarbība un integrācija ir ļoti nozīmīgas. Un es eh, runa jau sacīju, kas tad ir šie KIC E, augsti integrēti, e, radoši e, partnerības, prog partnerības programmas, kas, kas ir šajos KIC partneri. Tie ir galvenie spēlētāji no zināšanu tristūra, izpētes, izglītības un uzņēmējdarbības. Un es pat gribētu sacīt, ka ir jautājumi, kas attiec uz dažādu atšķirīgām valstīm un nācijām Eiropā, un šis jautājums nebūtu nav viegli e, panākams. Un ļoti svarīgais iedziens, ko mēs esam iekļāvuši, un mēs esam arī uzklausījuši kritiku šajā sakarā, ir e, izvietošanas jēdziens, un tas nozīmē manā izpratnē, kā e, būtiskie elementi ir jāsavieto kopā vienā centrā, lai zināšanas, zināšana aprite var notikt virzienā uz inovācijām. Citiem vārdiem sakot, nav nepieciešami uh, plaši gari ziņojumi un, un, un plašas diskusijas Un tas viss rit kopā un aprit kopā ar cilvēkiem. Tas nebūtu nenāk no Eiropas, jo vadošajā jomā šeit ir savienotās valsts un citas valsts, jo tās jau šādu pieeju ir pieņēmušas krietni ilgu laiku. Bet tas varētu likties sarežģīti mums. Tomēr tas ir izaicinājums. E, kas tad ir pats būtiskākais šeit? Es jau pieminēju vadību. Mūsuprāt, tas ir um, centrālais elements, un ja jums ir 30 partneri, tad e, šeit e, jums ir kāds e, galvenais vadošais izpildirektors, kas to vada, ir, ja mums ir nepieciešams uzņēmē darbības plāns un ir nepieciešams fokus uz aprītī. Un, Šeit nav runa par to, ko mēs tur ieguldām, nav runa par to, cik mēs iztērēsim, bet gan par to, cik mēs varēsim nopelnīt. Šī ir diskusija par pievienoto vērtību, un pēc pāris gadiem ir jābūt spējīgiem uzdot šo jautājumu. Tāpat arī es jau sacīju, ka uzņēmēji darbība ir prioritāra, un vēlreiz parlamentā es gribu uzsvērt to, ka mēs darīsim to, kas ir mūsu spēkos, citiem vārdiem sakot, mēs mēs eh, negribam uzklausīt tādus viedokļus, ka tas ir jādara atšķirīgi, vai to nevajag darīt, vai varbūt mums vajadzētu apspriest. Nē, tā vietā mēs vienkārši to darām. Un jūs eh, savu lēmumu un spriedumu eh, balstāt uz rezultātu. Mēs vēlamies padarīt lietas maksimāli vienkāršas, un kā jau sacīju iepriekš, ka mūsu, aicinē, mūsu ziņas bija uz deviņām lapusēm tajā pašā laikā Um, tās bija visaptverošas. Un uzmanības centrā ir trīs tēmas e, - klimats, e, noturīga enerģija un e, informācijas tehnoloģijas. Un decembrī, mēnesi pirms termiņa, mēs domājām par šiem konkrētajiem KIC. Mēs vēlamies izveidot maksimāli vienkāršu procesu, kurā galīgais eh, lēmums padome bija ļoti vienkārši ekscelence uz inovācijas mērķiem, un tas arī vadīja mūsu izvēli. Un tagad es gribētu norādīt, eh, eh, ko tad katra iesaistītā puse. Klimata kājice vērs, vērsīs savu uzmanību uz četrām jomām. Tas izvērtēs klimata pārmaiņas un pārvaldīs Eh, tos, eh, to dzinēju spēkus, kas ir ļoti sarežģīts jautājums kopumā. Tie eh, runās par zema oglekļa pilsētām, tie runās par ūdens pārvaldību un nulles og, og, og, bezoglekļa ražošanu. Tāpat arī uh, Eh, KIC, kas nodarbosies ar izvietošanas centriem Eiropā. Es atgriezīšos pie šī jautājuma mazliet vēlāk, bet šeit ir Londona, Cīrika, Berlīne, eh, eh, Parīze un pēdējā Randstad, ja jūs nezināt, tad tā atrodas Nīderlandē. Un ļoti interesanti arī tas, ka ir ieviests re reģionālo inovāciju centru. Uh, jēdziens, eh, kur tiks veiks turpākais darbs. Un eh, šie centri atrodas visā Eiropā. Un šeit jūs priekšā ir attēls eh, ar izvietošanas centriem, piemēram, konkrēti klimata KIC, un šeit ir reģionālie inovāciju centri. Un kopējā pieeja ir tāda, ka ir jānodrošina eh, konkrētas, eh, konkrēts atbalsts un tālāk, eh, kas tiks izveidoti lielākajos centros un pēc tam uz reģionālajiem centriem. Tas bija tikai piemērs, es negribu ieslīgt pārāk lielās detaļās, bet šeit ir bezoglekļa ražošanu sistēma piemērs. Un, uh, varbūt vajadzētu tomēr parādīt, eh, paskaidrot cīkāk, jo tas apliecina to, ka uzņēmē darbības iesaistīšanās ir nozīmīgi. Šeit jūs redzat eh, tādas nosaukumas kā Cisco, Shell, jūs redzat Beluga Shipping un citus, un eh, šis ir vēl viens vēstījums, kuru es gribēju darīt jums zinām konkrēti, kā izvēlētie KIC iesaista nozīmīgus eh, biznesa spēlētājus, un arī šeit pat parlamentā, itri komitejā, es jau uzdevu jautājumu, kad tad jūs panāksiet to, ka ir pietiekami daudz eh, biznesa pārstāvju iesaistījušies, un tas ir ārkārtīgi svarīgi tums, jo arī akadēmiskās aprindas ir nozīmīgas, eh, tomēr tās ir vieglāk piesaistāmas nekā uzņēmējdarbības. Un tagad dažas minūtes parunāsim par uh, enerģiju. Mēs daudz runājam par enerģētiskām sistēmām, par klimatu neitrālu Eiropu un par konkrētiem mērķiem. Un ir izveidot izve kolokācijas centri Karlsruē, Grenoblē, Eindhovenā, Lēvenē, Barcelonā, Krakovā un Stokholmā. Un šeit es pierakstīju vēl vienu rindiņu, kas varētu būt nozīmīgi, jo Eh, ir nolūms izveidot eh, eh, tā saucamās Eiropas kompānijas un lai varētu kļūt par juridisku un finansiālu struktūru. Un tādā gadījumā šeit jums ir uzņēmēja darbībā, akadēmiskā vide, eh, valsts privātās sektora eh, partnerība. Un, manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski nākotnē, tas nenotiks viens dienas laikā, būs nepieciešams eh, zināms laiks tam, un uz nākošajā attēlā jūs redzat dažus piemērus par to, ko var izdarīt. Jūs redzat šos kolokācijas centrus un arī uh, spēcīgo iesaistīšanos no nozares puses. Jūs redzat, šeit ir ABB, e, šeit ir citi uzņēmumi parādīti. Schneider kā viena no galvenajām kompānijām šeit. E, tādējādi tas apliecina nozīmīgu uzņēmējvides iesaistīšanos. Uh, E, un tas notika bez mūsu īpaša uzaicinājuma, jo attiecīgajā brīdī Eiropā jau bija pietiekami daudz izcilības inovācijas gan uzņēmē darbībā, gan akadēmiskajā vidē, un mēs varējām šos e, pūliņus apvienot. Šeit jūs redzat piemēru Zviedrijā galvenokārt ir domāts par viedo elektrotīklu, Eh, Polijā ir pieredze par eh, tīro ogļu tehnoloģijām. Es jau to pie, eh, pieminēju parlamentā, ka varbūt Ķīna ir viena no līderiem e, šajās tīrajās ogļu tehnoloģijās, vārdu sakot, ļoti interesanta pieeja. Un tagad e, ICT laboratorijas, ICT Eiropā ir e, ļoti spēcīgs, un mēs e, skatām uz kopīgo e, ainavas maiņu, un mēs runājam par to, kā mēs varam veiksmīgāk veidot pasākumus, un tādajādi nonākt pie jaunu uzņēmēju darbības izveidošanas. Un atkal šeit ir kolokācijas centri, e, jums jau ir norādīti jūsu priekšā, un galvenie mērķi galvenokārt e, tā ir liela daļa no ICT Eiropas, e, kas piedalās. Šeit ir jāpiemina Thomson, France Telekom un citi. Un mēs domājam par agresīvāku inovāciju ieviešanu šajā kontekstā. Un, uh, ļoti daudz e, pēdējā laikā ir noticis no tā visa ārpus Eiropas. Nesens piemērs ir Google, bet e, pie, laimīgā kārtā pēdējo gadu gaitā mēs atgūstam savu vietu spēlē. Šeit jūs redzat inovāciju centrus un kā jūs redzat e, spēcīgi partneri palūkojoties, piemēram, Francijā tie ir Alcatel uh, Lutent un uh, Vācijā ir. Uh, Uh, Siemens, un esmu pārliecināts, ka uh, šeit ir iespēja vainagoties panākumiem. Tomēr mēs apzināmies, ka vairāki asociatīvie centri citās valstīs arī varētu palīdzēt izplatīt uh, uh, paveikto, un uh, jūs redzat, piemēram, asociatīvos centrus Budapeštā un citās pilsētās. Un tagad neliela ilustrācija zināšanu trīs stūrim, eh, kur jūs redzat eh, vairākus elementus, pie kuriem mums ir jāpiestrādā. Viens no pirmajiem eh, KIC sakarā ir mēģināt izveidot jaunas izglītības formas un uh, jauna veida uzņēmēja darbība Eiropā. Mūsuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski piesaistot vadošās universitātes kā IC, laimīgā kārtā tie ir ļoti uh, agres, uh, agresīvi, jau, te, jau ir domāts par vasaras skolu veidošanu un šāda pieeja būtu ļoti noderīga. Tas pats attiecas arī uz uh, piesaistīšanu uh, pie daudz disciplīnu grupām, un atkal šī pieeja ir būtiska. Un visbeidzot šajā trīsturī jūs redzat eh, atbalstu eh, eh, inovatīvai, inovatīvai kustībai uz tī, uz tirgu. Un šeit jūs redzat atkal ir, ir universitāšu beidzēģi, e, doktora grāda ieguvēji un visā kontekstā galvenais ir projektu izveidotā vērtība, veidojot jaunus projektus, jaunu uzņēmēju darbību. Tas ir tas, kas ir mūsu rīcībā šodien, 3KIC. Un Mēs atbalstu sniedzam ar uh, sagatavošanas uh, stipendijas palīdzību un uh, jeb tā saucamā sagatavošanas granta palīdzību, un mums ir jāiesaist ļoti daudz partneri, lai varētu visu paveikt. Un ar šo projektu mēs esam iekavējušies divas nedēļas. Varbūt tas nav pārāk labi, bet, nu, no, E, tomēr jāapzinās, ka tas ir ļoti grūts darbs, tas prasā e, parasti gādu, un mēs esam to paveikuši e, ceturkšķi laikā mazliet ilgāk. Un tagad es gribētu pieminēt dažus būtiskus jautājumus par nākotni. Tad, kad mēs uzsāksim KIC darbību jūnijā, mēs ceram, ka mēs varēsim jau piešķirt e, ikgadējo e, grantu nolīgumu uz nākamajiem septiņiem gadiem, un e, tas tādā gadījumā e, šogad jūnijā ar tikšanos Barcelonā tiks atzīmēts, kad būs pirmā iespēja runāt par e, kā apmācību no KIC puses, jo mums šis jautājums ir kļuvis ļoti svarīgs. Jā, mēs esam veiksmīgi izveidojuši šos KIC, bet šobrīd jautājums ir par to, vai mēs darām pareizi, varbūt mēs varētu to izdarīt labāk un kas mums būs jādara turpmāk. Un kā jau es pieminēju, šis eh, jautājums tiks pabeigts vasarā eh, un Tāpat es gribētu pieminēt arī to, kā pēc mazāk nekā divām nedēļām mēs atvērsim biroju Budapeštā. Šeit viss ir sagatavots un e, personālā pieņemšana norit. Kopīgi ir nepieciešami 35 darbinieki, 9 ir pieņemti 2011. gada beigās, ja būs nepieciešami 52. Un mēs strādājam pie mūsu finansiālās autonomijas pabeigšanas Un tas ir komisijas kopīgais eh, darbs kopā ar IT. Tas nebūtu nav vienkārši, bet lai varētu eh, sniegt maksimāli eh, vienkārši risinājums kā IT gadījumā, tad mūsu prāts finansiālā autonomija ir ļoti nozīmīga. Un kāda tad ir tālākā attīstība? Vispirms es gribētu norādīt, ka mēs sāksim Šajā pusgadā vai varbūt nākamajā pusgadā šogad konsultācijas ar strateģisko inovāciju darba kārtību, kas tiks eh, sagatavota no IT perspektīvas un kopā ar IT. Un eh, es vēlētos, lai visi jūs izprastu to, ka nākamā finansējuma kārta potenciālajiem KIC tiek plānota tikai uz 2014. gadu. Un eh, pagājušajā nedēļā es skatīju divus priekšlikumus KIC sakarā, un kā padomas locekļi mēs regulāri saņemam zvanu no dažādām struktūrām, kuri vēlas ar mums sazināties, eh, kuri vēlas jau uz 2014. gadu būt sagatavoti. Un labās ziņas šajā sakarā ir tās, ka mūsu rīcībā ir laiks mācīties, un tas ir ārkārtīgi būtiski un daļa no eksperimenta. Un, e, protams, arī šajā pašā sakarā ir jāpatur prātā esošās mirklī iespējas, un mēs domājam par to, kā 2012. un 2013. gadā mēs varam gatavoties. Um, jaunām iniciatīvām, bet, protams, eh, tās ir lietas, kas būs darāmas papildus tām, kas ir ieplānotas ar KIC. Un tādējādi būs vairāki citi jautājumi laika gaitā risināmi. Un, protams, būs arī e, plašā konference 2011. gada vasarā, un mēs uzskatām, ka pirmie SIA E, e, pieņ, e, pieņems savus risinājumus. Un visbeidzot, es gribu norādīt, ka mēs esam jau ar EIT nodibinājumu nogājuši tā, garu ceļu, un līdz vasarai šis nodibinājums varētu tikt pabeigts, kas būs papildu instruments Eh, kas būs kā sava veida fonds, lai EIT varētu savu darbību turpināt. Tur no otras puses jānorāda, ka būs nepieciešami vairāki gadi, kamēr, kamēr eh, šis eh, nodibinājums saņems pietiekam daudz finansējuma un kļūst tā sacīt ložu drošs, un ar to es arī gribētu savu nelielo uzstāšanos beigtu. Es domāju, ka mēs visi esam gatavi uh, E, gatavi e, mācīties, ko, kas tad ir jādara, un mums ir jāvērš uzmanība uz vadību, un cerams, ka mēs nonāksim pie rezultātiem, un tādējā tagad es gribētu nodot vadības grožus jums priekšsēdētāji. Paldies par informāciju, bet mums tagad, nu, Tā aši jāstrādā, jo mums uh, laiks ir līdz pieciem diskusijām un jautājumiem, un ne sekundu vairāk, jo tad mums ir vēl viens uh, starptautisks viesis, un es gribētu arī laikā sākt, jo es redzu, ka viņš jau ir ieradies. Desmit runātāji pieteikušies. Varbūt, ka kolēģi varētu tā koncentrēt uzdot jautājumus. Varbūt vienu, divas minūtes. Kavaljo kundze pirmā. Thank you very much, uh, President. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Šurmans kungam par prezentāciju un uh, apsveikt viņu ar veiksmīgo EIT darba sākumu. Sākumā uh, šis projekts nebija īpaši vienkārši izveidojams un sastādāms, bet šobrīd man ir liels prieks redzēt, kā darbs ir sācies. Uh, un jo īpaši tas, ka iesaistītās puses dod ļoti eh, pozitīvu vērtējumu, tas ir ļoti iepriecinoši redzēt. Manuprāt, eh, svarīgākais aspekts, kāpēc EIT ir veiksmīgs, ir tas, ka jaunas un labas universitātes un nozars pārstāvi bija interesēti un eh, atbildēju šo aicinājumu. Bet tagad ir jākonsolidē KIC darbība. Uh, lai sagatavotu strateģiskās jauninājuma darbkārtības eh, darbību. Un, manuprāt, EIT misija ir arī vēl plašāka. Jūsu uzdevums ir arī būt katalizatoram Eiropas universitāšu atjaunināšanā un arī uh, veicinot labākas attiecības starp universitātēm un nozari. Uh, un arī veicināt Eiropas pētniecības telpas izveidi un Eiropas inovāciju telpas izveidi. Mans jautājums. Kā jūs vērtējat, kā EIT var uh, pildīt šo lomu, veicināt Eiropas jauninājumu uh, zonu, jauninājumu telpu, un kā jūs redzat, kā kopīgi varētu uh, rīkoties uh, ar Eiropas pētniecības padomi, lai dotu kopīgu ieguldījumu, veidojot un stiprinot Eiropas jauninājumu jomu. Paldies! Bedanke mich herzlich! Un paldies, Nīblers kundze! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Es gribētu pateikties par to, ka ieradāties. Un bez tāda uh, noteikta pārskata jūs informējat mūs par to, kas pirmajā laikā ir noticis. Man liekas, tas ir lieliski. Paldies! Mans pirmais jautājums ir par uh, vidēju uzņēmumu iesaisti šajos, uh, uh, šajās programmās un uh, kā mazie vidēji uzņēmumi tiek iesaistīti zināšanu un inovāciju uh, kopienās. Un tagad uh, jautājums, vai tas ir tikai, uh, šis, uh, šī organizācija ir tikai kā fonds domāts, vai arī dara ko vēl citu. Uh, Un tagad arī viss tas, ko jūs teicāt par fondiem un par to, kas daudzās valstīs kā ķekar iniciatīvas tiek īstenots, vai tas ir tas pats, jeb tas ir kāds cits projekts. Paldies! Paldies, nākošais runātais Fanīs Talraikungs. Priekšsēdētāja kungs runāšu flāmu valodā, tas ir ar Šūrmans kungu lieliski iespējams. Uh, Es eh, arī vēlos eh, sveikt jūs eh, sakarā ar šo ātro darbību. Jūs vēlaties panākt, pas, panākt to, lai ir veiksmīgu darbību, jau tas ir labi, un jūs neatkārtojat to, kas jau ir izdarīts, bet sākat uh, strādāt uh, nišā klimats un uh, ilgspējīga enerģija un līdzīgās tēmās. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Tādēļ es domāju, ka nu, tas ir pilnīgi līdzīgi tā kā Eirovīzijas tiesmu konkursā jāparaugās, kas tad viss no visiem ir. Uh, uh, pienesams, bet noskatījos, nu, eh, ka jums eh, nav pārāk liels finansējums, bet jums ir tik liels entuziasms un arī tik daudz iesaistas. Vai jūs varat parādīt, eh, kā tas finansēt, finansiāli tiek atrisināts, piemēram, šajo um, zināšanu un inovāciju uh, kopienās un tā tālāk? Otrs jautājums. Aktīvi strādāja reģionālās politikas jomā. Uh, Un šajā kohēzijas politikas jomā man liekas, ka jūs šo geogrāfisko uh, līdzdarbības uh, jomu lieliski izmantojat. Man liekas, ka tas ir ļoti labi. Mums tiešām jākoncentrē mūsu uzmanība uz to, lai mēs tā plašāk varētu strādāt. Bet no otras uh, puses mūsu priekšrocības ir tādas, ka mēs daudz ko zinām, un to vajadzētu arī pārnest uz citām Eiropas vietām. Tas nav līdz šim ir bijis ļoti veiksmīgi, bet, nu, tas būtu kā mērķis. Un noslēgumā piezīme, kad mums būs ieskats par to, kas jauns ir jūsu darbībā un kas tehnoloģisko platformu jomā tiek darīts. Vai viss tas ir nodalīts, ja tas ir tāds, nu, tāds milzīgs, tāds tā kā katls, kurā viss tiek salists, vai arī, teiksim, ir pilnīgi atšķirīgi dalīti e, šie finansējumi. Es īpaši domāju par laiku pēc 2013. gada. Paldies! Nākošā runātāja - Rīvs kundze. Jā, priekšstādātāja kungs. Paldies, ka ieradāties mūsu komitejā. Vēlos atzinīgi vērtēt jūsu darbu un teikt, ka ar jūsu uh, ieskatu par zināšanām un inovācijām, zinātību un inovācijām pilnībā mm, esam viensprāts. Esmu ļoti uzmanīgi uzklausījusi to, ko jūs teicāt par iespējamo darbību un gribētu uzdot jums jautājumu, vai jūs domājat, ka institūts uh, varbūt uh, labāk varētu strādāt komisijas ietvaros, proti pētniecības un inovāciju komisāru vadībā un nevis tādā struktūrā, kā ir izveidots tagad šis institūts. Un tagad par jūsu pieredzi, par e IT un par pirmajiem konkursiem iepirkumiem. Jūs zinat, ka mēs ļoti intensīvi diskutējam par procedūras vienkāršošanu septītai pētniecības ietvaru programmai. Pirms jūs uh, sākāt jūsu darbu, vai jūs esat uh, pārdomājuši par to, kā uh, šo papildus birokrātisko smagumu varētu samazināt? Un vai ir kādas ierosmes, kas varētu būt arī mums noderīgas? Uh, Piemēram, īstenojot septīto ietvaru programmu, ir ļoti labi, ja, piemēram, nu, ir kāda iespēja apmainīties viedokļiem. Un vēl viens tāds ļoti konkrēts jautājums. Mums tika teikts, ka kāds projekts tika noraidīts ar argumentu, ka a, publisks iestādes valstisks ir iesaistījušās. Un es a, tagad citēšu jūs. Būtu briesmas, ka politisks ietvars varētu tikt īstenots uz EIT. Un līdz ar to tiktu atbraudēta neatkarība. Tas man pārstrauc, jo tas ir tieši pretēji EIT uzdevumiem. Un pēdējos konkursos tas arī tā tika minēts un tika teikts, ka Eiropas Savienības pašvaldība grupām ir um, nozīmīga loma, definējot pētniecības un inovācijas prioritātes. Vai jūs varētu to vēlreiz izskaidrot un dot kādu skaidrojumu vai pārbaudīt? Paldies! Nākošais runātais Balčūkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jūsu institūcija strādā ļoti nozīmīgā jomā Un jūs runājāt par zinātības trīsstūri. Mēs uh, uzklausījām arī ziņojumu par universitāšu darbu un runājam arī par šo zināšanu trīsstūri, zinātības trī, trīsstūri. Esam uzklausījuši arī daudz ko par sesto uh, pētniecības ietvaru programmu un arī tad daudz tika runāts par šo zināšanu trīsstūri. Bet kādi tad ir konkrētie taustāmie rezultāti? Uh, ar kuriem jūs varat uh, pierādīt, ka esat kaut ko sasnieguši. Nevis, nu, teiksim, tādi vispārēji atbildes vārdi, kas neko nepasaka, bet vai ir tādi parametri, ar kuriem jūs šo institūciju uh, efektivitāti varat izmērīt? Otrs jautājums. Pat labam jums ir deviņi uh, darbinieki. Kas ir uh, organizējis šo uh, zinātību un inovāciju uh, kopienu darbiem tikai deviņi darbinieki. Nākošais valde. Valdes sastāvs ir ļoti nozīmīgs e, jautājums. Mēs dzirdējām, ka valde tika politiski ietekmēta. Vai jūs piekrītat tam, lai Ungārija e, šajā valdē pārstāvētu nevis zinātnieks, bet politiķis? Nākošā runātāja tikau kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să... Paldies. Priekšsēdētāji, es gribētu pateikties arī uh, Šurmans kungam par uh, informāciju, kur viņš mums šodien sniedz, un man ir vairāk jautājumu. Pirmais attiecas uz geogrāfisko pārklājumu. Kā jau citi kolēģi minēja, es arī gribētu uzzināt, kāpēc jūs uzskatāt, uh, ka uh, jums uh, nav uh, pārstāvi no visām uh, dalībvalstīm vienā vai otrā inovāciju kopienā. Kādi ir bijuši šķēršļi un grūtības un ko jūs ieteikt, lai nodrošinātu labāko, labāku geogrāfisko pārstāvniecību? Vēl viens jautājums par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Man ir prieks uh, redzēt, ka jūs uh, esat uh, iesaistījušies un arī privātais sektors ir iesaistījies šajā jomā, jo īpaši tāpēc, ka nav šeit tāda plaša geogrāfiskais pārstāvniecība. Mēs riskējam ar to, ka konkurēt spējas centri var pārvirzīties, un tas var nākt par slaktu citiem reģioniem, un tas varbūt bieži vien netiek ņemts vērā. Tāpēc eh, jautājums par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Kā mēs varētu panākt lielāku ģeogrāfisko eh, pārstāvniecību un eh, lūdzu neaizmirstiet šo te otru jautājumu, Kāpēc jūs domājat, ka jums nav pārstāv no visām dalībvalstīm? Correra de Campos. Presidente, eh, uma pergunta apenas. Eh. Priekšstādā kungs tikai vēl eh, viens jautājums. Bet gribu uzsvērt, ka mm, jau otro reizi uzklausu Šūrmans kungu, un esmu ļoti iepriecināts par šo iespēju. Tātad sākumā gribu par uh, jūsu uh, institūtu vadību. Jūs uh, uzsverāt to, ka var tādas uh, vadības kapacitātes attīstīt, bet kā šo uh, institūciju daudzveidību, kurām katrai ir sava plānošana, kā tās var apvienot? ja ir, um, teiksim, tāda ļoti ierobežota finanšu līdzekļa, kā tas ir iespējams? Kā šo kapacitāti var uh, attīstīt? Mēs šāravās, kungs, nākošais. Mekasini šurmās igazgato urnak. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Arī es gribu uh, šurmans kungu sveikt. Un gribu pateikties par šo stāstījumu man jau bija iespēja iepazīties ar EIT eh, e darbu. Mana pieredze bija ļoti pozitīva, paldies par to. Un divi jautājumi. Pirmais jautājums ir tas, ko kolēģi jau šeit pieminēja, un tas ir saistīts ar geogrāfisko aspektu. Kā a, eh, jūsu institūts. A, eh, var eh, darbā iesaistīt eh, vidus un austrum Eiropas valsts, jo tās valsts, kurās es ap, aptuveni 30 gadus esmu strādājis pētniecībā un zinātnē, šajās valstīs eh, šis zināšana trīstūrs nu, netiek īpaši veiksmīgi īstenots, tātad saiknes starp pētniecību un inovāciju mm, un arī saite ar uh, universitātēm un uzņēmējiem nav īpaši attīstīta. Te vajadzētu parūpēties par homogēnu attīstību, un jūsu uh, vadītājs institūts varētu mm, uzņemties tādu vadošu lomu. Īpaši esmu iepriecināts par to, ka jūs teicāt, ka pēc divām uh, nedēļām atklāsiet jūsu uh, uh, mītni Budapeštā, un es domāju, ka tas būs arī pienesums mērķu sasniegšanai. Un kā jūs to vērtējat? Un vēl viens jautājums. Šīs uh, kits, jeb uh, uh, ICT centrāls un arī CO2 zem uh, uh, izmešu tehnoloģijas Tas ir uh, prioritārs jautājums, bet kādas citas prioritātes jūs vēl redzat, vai jūs, piemēram, plānojat uh, nodarboties ar sintēzes reaktoriem un uh, šos inovatīvos aspektus uzsvērt? Paldies! Paldies, un tagad došu vārdus komandas kungam atbildēji, un pēc tam arī vēl komisijas. Ā, nē, tur vēl ir viens jautājums. Thank you very much. Paldies. Mani sauc Elīza Bulmane, es esmu no reģionu komitejas, un es gribētu palūgt jūs varbūt nedaudz pastāstīt par reģionālajiem inovāciju centriem vairāk. Paldies. Gan, nahajā... Jā, labi, paldies. Un pēc tam došu vēl vārdu arī komisijai, jo pāris uh, jautājumi bija tādi, kur varbūt arī jūs varētu uh, palīdzēt. Tagad vārds Skormans kungam. These, uh... Paldies pirmkārt, paldies par jūsu labiem jautājumiem. Es uh, centīšos tos apkopot tā kā, lai netērētu daudz laika. Sākšu ar jautājumu, kur jūs man uzdevāt par ERA un uh, ko varētu uh, mācīties no šīs uh, pieejas, ja nemaldos, ka Valjo kundze uzdev šo jautājumu. Jā, es redzu šeit iespējas, un es redzu, ka mēs varētu sanākt ar divām dažādām jomām. Mēs varētu sākt ar Eiropas pētniecības padomi, kas uh, nozīmē uh, piesaistīt piemērotu finansējumu lieliskiem zinātniekiem Eiropā, un es domāju, ka to var sasaistīt arī ar jauninājumiem. Kaut gan es teicu, ka tehnoloģijas viens pašas automātiski nenoved pie jauninājumām, ne, ne, bet es domāju, ka vismaz šo programmu elementi būtu apsvēršanas vērti. Līdzīga lieta par izglītību. Es tiešām ticu, ka izglītība ir jāpaceļ citā līmenī. Es daudzos citās pasaules valstīs redzu, ka šeit mēs atpaliekam un mums ir jāapkopo spēki un labākā prakse, kas attīstīsies kā IC. Cerams, ka to mēs varēsim iepludināt arī Eiropas pētniecības telpā. Uh, un eh, pētniecība un izglītība ir ļoti cieši saistītas lietas. Un tas, protams, viss attiecas uz eh, mūsu turpmāko darbu nākotnē. Nībleris kundze jautāja par fonda finansējumu. Protams, ka tas ir jautājums, kas ir ļoti būtisks Par to šodien pārāk daudz negribētu runāt. Mums ir diezgan interesants idejas, kā to darīt, labprāt ar to padalītos, bet tas viss vēl ir ideja līmenī. Un tagad runājot par klasteriem. Es to teicu pirms dažiem mēnešiem, kad bija klastera sanāksme. Uh, Es domāju, ka šīs politikas virziens ir ļoti būtisks Eiropai. Es tiešām tā domāju. Un tomēr es gribētu teikt, ka klasteru politikai ir uh, lielāka ietekme, un arī Van Nistelrē kungs par to runāja, ja mēs spētu tur tiešām tur ieviest arī šīs te kolokācijas ideju. Reģioniem, manuprāt, būtu jābūt kopīgiem mērķiem labai vadībai, lai virzītos uz priekšu kopā. Un nevar būt tā, ka klasters Eiropā, starp citu, bieži vien uh, ir līgumi, kas tiek apspriesti daudzus gadus, un uh, tad nav pietiekama orientācija uz rezultātu. Tas ir ļoti izšķiroši svarīgi. Esmu par to, bet ir jānonāk arī pie rezultāta. Man iztārā kungs uh, runāja arī par uh, VIT Mums ir 390 miljonu eiro, mēs finansējam tikai 25% aktivitāšu, tas nozīmē, ka 75% apņems finansēt pašas puses, un zināmā mērā, protams, viņi saņems finansējumu no struktūra fondiem un citiem avotiem Eiropā, un tomēr šīs te saistība apjoms ir diezgan liels. Zināšanu trīs tur idejas par uh, apkopošana un šī te uh, ideja par to, ka citas valstis uh, virzās uz priekšu ātrāk, uh, ir devusi mums tādu impulsu, un mēs redzam, ka cilvēki vēlas virzīties šeit uz priekšu. Un es uzskatu arī, ka šī te kolokācijas ideja ir bijusi ļoti ar pozitīvu ietekmi. Pavisam nesen, varbūt pirms pusotra gada, mēs eh, runājām par zināšanu radīšanu un pēc tam runā tikai, kur to izmantot, un tad varbūt saņemt rezultātu, bet kolokācijas ideja ir tiešām tā, ka apkopot visas puses un tad strādāt pie rezultāta. Tad ie, ieguldījums vairs netiek mērīts, bet mēs raugāmies vairāk uz uh, rezultātu. GTI pie tā grib atgriezties vēlāk, tam ir vajadzīgas plašākas diskusijas, tā ir pilnīgi atšķirīga pieeja, šobrīd to nevar uh, salīdzināt. Tātad mēs runājam par uh, informācijas tehnoloģijām, un tas uh, parādās arī kopējās tehnoloģijas iniciatīvās, bet tā ir cita tēma. Un tagad es gribētu pieminēt vēl vairākus jautājumus un uh, attiecībā uz geogrāfisko izplatību Eiropā. E, šis ir interesants jautājums, bet EIT neatiecas uz e, tik daudz geogrāfiski Eiropā. EIT ir e, ieteikmes eh, sasniegšanu, lai varētu nodrošināt eh, būtisku jautājumu klimata, eh, noturīgas enerģijas un citu būtisku jautājumu risināšanu. Un mūsu darbs galvenokārt un tikai ir balstīts uz ekscelenci un uz partnerību un inovācijām. Un Tie ir vienmēr bijuši mūsu kritēriji, un eh, mēs esam vienmēr strādājuši caurskatāmos procesos, un visbeidzot mūsu rīcība ir seši eh, priekšlikumi, kas tiek apspriesti padomē, un arī par šiem priek... Eh, Rieras Madurelas kundzes pieminētais nav šo sešu vidū. Šis jautājums ir apspriests padomē. Mums ir bijušas uh, E, intervijas, un mums tāpat arī ir nebija e, padomes locekļi e, telpā. One... Interviju laikā, un um, es domāju, ka pēc uz rezultātu mēs varam paļauties, un es uzskatu, ka process bija caurskatāms un ātrs, un uh, Visbeidzot, mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka varbūt geogrāfiski nevisai perfekti viss ir eh, izvietots. Tomēr ir vairāk elementi šajā jomā. Pirmkārt, KIC nepaliks vien un tie paši visu laiku, tie eh, tiks pakļaut zināmām pārmaiņām. Un uh, E, tas nozīmē, ka būs citi devumi no citām Eiropas daļām. Tālāk, ja kaice veic savu darbu veiksmīgi, tad būs lielāka pārobežu sadarbība un nosprost piemēri tām valstīm, kuras uz šobrīd varbūt nav tik lielā mērā iesaistītas. Un es ja mēs skatām šīs programmas, tad Polija, Ungārija, Itālija, Spānija ir iekļaušās, un mēs nedrīkstam arī pārāk negatīvi izturēties pret šo geogrāfisko izvietojumu. Taču, ja jūs pieņemat kolokācijas jēdzienu, tad mm, geogrāfiskā situācija nekad nebūs eh, perfekta. Pretējā gadījumā uh, EIT, uh, EIT ideja uh, darbība nav iespējama. Un visbeidzot par vadības personālu. Kā uh, skatīt KIC 4 vai 5 apakštēmātu šai sakarā. Tieši tas pats attiec uz uh, Um, uh, ģenerāla direktoru un uh, konkrēta apjoma uzņēmumu, un, kuram ir jāpieņem zināma, jāievēro zināma distance attiecībā uz visu notiekošo, taču manas bažas šeit nav e, tik daudz pār šo e, struktūru, bet vairāk par to, kā lai šī konkrētā nozare, un es esmu ļoti daudz ar nozares pārstāvjiem runājuši, mums ir ļoti skaidri nosprauts projekts ar ļoti skaidri nospraustu sasniedzamo rezultātu. Un atsevišķas programmas, kurās arī mēs strādāsim, vai Eh, mērķis ir tik tiešām sasniegt kaut kādu rezultātu. Un es domāju, ka tāds tas ir. Es esmu runājis visiem, eh, visiem ģenerāla direktoriem. The, the Pildu direktoriem šajā jautājumā, un viņi visi apliecināja, ka rezultāts ir sasniedzams. Uh, quantifiable data? I think the question was in the, in the, uh, uh from you, sir, over there. Kvantificējamie eh, dati, man šķiet, eh, bija uzdots jautājums. Es negribētu to eh, piemirst. Kā tos skaistāk pasniegt? Mums ir tendence Eiropā skatīt aktivitātes programmas un projektus un domāt par to, ko tad mēs tajās ieliekam. Tas ir vieglāk. Un savukārt, eh, domājot par rezultātiem, ko mēs no tā saņemam, tas ir daudz sarežģītāk. Un, ja mēs runājam ar darbiniekiem un vairākas reizes mēs esam darījuši, tad ir simtiem kritēriju un. Uh, We are at this point in time, we have prepared, I, I will not share it with you now. Mēs esam uh, izveidojuši samērā vienkāršu izvērtēšanas schēmu, lai mūsu KIC varētu izvērtēt savu rezultātu. Un, uh, Es eh, to prezentēšu mazliet vēlāk, es to nedarīšu šobrīd. Es domāju, ka KIC tiesības apspriest šo jautājumu ar mums vispirms. Viņiem ir jāizlem, kādas eh, tad ir viņu izšķirošie snieguma kritēriji, un būs aptuveni 4, 5, 6 šādi kritēriji, un kurus mēs pētīsim nepārtraukti, un igadējas grants būs atkarīgs no snieguma, un pat uh, ar e, e, sākotnēji būs trīs, e, teiksim, KIC, kas būs vairāk konkurētspējīgi, un pēc tam varbūt seši un septiņi tādi kļūs, un ar to es varbūt arī būšu atbildējis uz jautājumu. Komis... Paldies, komisija. Nācekās no uh, skaidrojuma. Līdz ar to mēs ievērām mūsu laika grafiku. Līdzīgā kampas kungs es varu um, teikt tikai sirsnīgi paldies, un katreiz uh, ir ne tikai interesanti, bet arī, nu, esam īpaši iepriecināti jūs uzklausīt. Ne tikai šo dinamisko, bet arī jauno uh, ideju uzsvēršu. Un dažkārt ir sarežģīti dažos jautājumos, jo mums ir, nu, kā lai saka, jāorientējas. Un ja mēs pieņemam lēmumu, ka mēs kaut ko daram, kas Eiropa pēc tam pasaulē e, konkurētspējā nesīs uz priekšu, vedīs uz priekšu, tad tas nav vienmēr izdarāms ar tiem kritērijiem, a, e, kas ir. Kriterijs ir tikai viens - labākais, visizcilākais un labākais. Mēs riskējam, jā, un es zinu, ka um, sākumā bija viens no uh, ļoti kritiskiem EIT uh, jautājumā. Uh, Un uh, jo vairāk es uzklausu, un rezultāts pat labam vēl nezinām, bet jo vairāk esmu pārliecināts, ka varbūt, ka tas ir tas ceļš, kā citos projektos metodiski mācīties. Jā, sirsnīgs paldies, un uh, Madureiras kundzes uh, piezīme arī pie tā pievērsīšos. Mēs domājam par to, ko mēs citās programmās varētu mācīties. Un varbūt, ka varam pie tā vēl atgriezties. Tātad sirsnīgs paldies, un tas bija interesanti. Paldies! Meine Damen un Herren, liebe Kolleginnen, liebe Dāmas un kungi, dārgās kolēģis un kolēģi, lūdzu visi atkal ieņemiet vietas. Fotogrāfi ir beiguši savu darbu. Tagad sveicu mūsu vidū viesi, kas nu, patiesi ne katru reizi ir pieejams. Esmu ļoti iepriecināts, ka Startautiskās enerģētikas aģentūras direktors Tanaka ir mūsu viesis, un līdz ar to tas ir viesis, kas enerģijas jomā, enerģijas analīzes jomā ir viens no būtiskākajiem pārstāvjiem. Mm pasaulē, un visi tie, kas ir lasījuši un inform vākuši informāciju, viņi zina, ka viņš jau daudzus gadus ir pievērsies ekonomikas, klimata, mm, vidas jautājumos, ir gan iesaistījies tajos, gan ir arī ļoti nozīmīgu lomu varēs uzņemties Tanakskungs. Ļoti ļoti jauki, ka esat šeit, bet nu žēl, ka šodien Briselē mums ir ļoti sarežģīti jo šī darba kārtības sastādīšana tāda, ka jūs, jūs uzstāšanās ir pēdējais punkts, un mēs nekādu nevarējām savādāk to iekārtot, un tie, kas vēl šeit ir, tie izmantos iespēju no jums kūt informāciju. Mēs ļoti vēlējāmies uh, šo iespēju izmantot. Paldies par jūsu priekšlikumu, par jūsu laiku, un mēs esam ļoti ieinteresēti uzzināt, ko jaunu no jums. Uh, Mm, par to, kas ir saistīts ar pasaules enerģētikas pārskatu 2009. gadam par datiem un faktiem. Dažkārt politiķiem palīdz uh, uzklausīt uh, un uzzināt, kādi ir fakti un norises, un tad pieņemt lēmumu, jo dažkārt uh, briesmas ir tādas, ka lēmumi tiek pieņemti pārāk ātri. Tādēļ paldies, uh, ka esat ieradies, un uh, tagad dod jums vārdu, lūdzu. ルール議長どうもありがとうございます。 Ano, Paldies! Daien, eh, mēju na kotu da to notimas. Unfortunately, Diemžēl mana eh, japāņu valoda nevar tikt eh, pārtulkota, taču Japāna vēl nav kļuvusi par Eiropas Savienības dalībvalstu un tulkojums tā pieejams tādējādi man nāksies tulkot pašam sevi. Uh, Un uh, lūdzu, tad jūs veiksmīgi noklausieties manas likto angļu valodu. Paldies priekšsēdētāju Roilu par iespēju uzstāties šajā komitejā, kur, uh, kas nodarbojas inovāciju pētniecības un enerģijas jautājumiem Eiropas parlamentē. IAE tika izveidota 1974. gadā, un to veica E, arī taiskaitā daudz jūsu kolēģi, Japāna, Savienotās valstis un lielākā daļa no attīstītiem valstīm šajā laikā. Enerģijas drošības e, fórumam, lai varētu gatavoties ārkārtas gadījumiem, lai būtu uzkrātās naftas 90 dienu, nafta skrājuma 90 dienu garumā, lai to varētu izmantot ārkārtas gadījumā. Jā, AE atrodas eh, Parīzē, tā ir māsas organizācija, un um, mēs esam strādājuši pie ārkārtas dažādiem pasākumiem, kas ir divas reizes vēsturē izmantot, vienreiz 91. gadā, kad Irāka uh, iekaroja, iebruka Kuveitā, un otro reizi, kad e, viesuļu vētra Katrīna nāca par Meksikas e, e, līci, un mums nācās e, atbrīvot divus miljonus bārilu, lai varētu uzturēt tirgu stabilu. Tā ir mūsu pamatmisija, taču šī misija ir tikus paplašināta. Jo ir nepieciešams stiprināt enerģijas drošību. Ne tikai naftas, bet arī gāzes piegāžu ziņā, un mēs zinām, ka daudzas Eiropas valstis ir nobažījušās par gāzes piegāžu drošību. Mēs esam pārdzīvojuši ļoti smagas ziemas. Gas. We must concern about Elektri... Bet runājot par gāzi, mums ir jāpiemina arī elektrība, jo elektrības piegādes mēs varam nodrošināt ar gāzes piegādes palīdzību, un gā, elektrības piegādes līdz ar to ir atkarīgs no gāzes piegādes. Un ka, e, ko tad mēs varam teikt par e, enerģiju? Ir jānorāda, e, ka enerģijas Eh, enerģijas eh, eh, drošība un pieprasījuma puse ļoti lielā mērā ietekmē klimata pārmaiņas, jo neman, neizmantot fosilās degvielas nozīmē to, ka mēs varam mazināt oglekļa dioksīdu izmešus un tādējādi mazāk ietekmēt klimata pārmaiņas. E, Tādējādi mēs e, esam domājuši par enerģijas, klimata pārmaiņu un enerģijas drošības jautājumiem, jo visi šie konkrēti divi klimata pārmaiņu drošības jautājumi ir vienas monētas divas puses, un es mēģināšu parādīt, kādi tad ir secinājumi, ko mēs esam konstatējuši un kur mums vajadzētu virzīties. Varbūt uh, Tā kā laiks nav pārāk daudz, es gribētu iesākt ar pirmo attēlu, kur mēs redzam primāro enerģijas pieprasījumu līdz 2030. gadam. Pēc ekonomiskās atgošanās no ekonomiskās krīzes pieprasījums atkal augs 2010. gadā, un tas pieaugs par 40. Serious measures of climate procentiem līdz 30. gadam. Un e, to mēs saucam par atsauc scenāriju vai ierastā biznesa scenāriju, un mēs varam redzēt to, ka pāk, e, Eh, ka šis scenārijs nav ilgtspējīgs, runājot par drošību, par ekonomiku, par klimata pārmaiņām. Un es parādīšu dažus attēlus. kas apliecina, kāpēc eh, šāds scenārijs nevar nodrošināt noturīgu ekonomiku, jo jūs redzat tumši zilo. Tā ir e, naftas iegūta no esošajām atradnēm, kas dramatiski krītās. Jo e, tiek e, mazināta jo tiek krietni noplicināti naftas lauki un atradnes, un nepieciešams kompensēt šo mazināšanos, tāpēc ir vajadzīgi 43 miljoni barelu dienā papildus kapacitātei, kas nozīmē aptuveni četras reizes pašreizējā Sauda Arābija, Arābijas kapacitāti tādajādi pārāk daudz papildus kritumam pieaugot pieprasījumam. Mums ir nepieciešams vēlāk būs sešas Saudi Arābijas. E, šis ir atsauc scenārijs, kas ir ļoti sarežģīts. E, nākošais attēls - gāze. Tieši tas pats notiek ar gāzi gāzes pieprasījums pieaugs, gāze ir mazāk oglekļa intensīva un varētu būt daudz lielāks pieprasījums pēc dabas gāzes, bet e, situācija eh, ir līdzīga, ražošana kritīsies, šeit jūs redzat tumšāk iekrāsoto daļu. Un eh, dzeltenā daļa atbilds 700 BCM is necessary. Or additional. Tālāk mums ir jāapzinās, ka ir papildus kapacitātes, kas atbilst pašreizējai četras reizes Krievijas kapacitātei. Tātad četras Krievijas, lai varētu, lai varētu uh, apmierināt pieprasījumu. Tas ir atkal ļoti grūti izdarāms. Un arguments ir tāds, ka mums ir pietiekami daudz resursu e, pazemē, bet bez lielām investīcijām mēs varam nonākt pie ļoti nopietnām problēmām nākotnē. Ekonomiski runājot, e, drošības ziņā runājot un klimata pārmaiņu izpratnē runājot. Tagad pāriesim pie klimata pārmaiņām. Šeit jūs redzat CO2 izmešas no enerģijas jomas. Jūs redzat, ka tas ir mazliet mazāks nekā globālais izmešu apjoms, taču 60% no CO2 eh, pasaulē rodas no enerģijas sektora, un tādēļ enerģijas sektors ir ļoti nopietns jautājums klimata pārmaiņām. Un kā jūs pilnīgi skaidri redzat, CO2 izmešu pieaugums atcelt scenārijā Eh, nāk no ne ECO valstīm, ne ESO valstīm. Un eh, tumšākā daļa ir eh, tas atspoguļo ogles, ogļu izmantošanu, it īpaši Ķīnā. CO2 emission. It is how to deal with this increase of coal powerplant. Mums ir e, e, jāiesaka e, oglekļa uzkrāšanas un piesaistes e, Ķīnā. E, ir ārkārtīgi nozīmīgs e, risinājums šai problēmai. Un mēs to saucam par uh, lakmus testu uh, klimata pārmaiņu sarunām. Un ja mēs šo jautājumu nevaram eh, skatīt, tad mēs nevaram atrisināt problēmu kopumā. Šeit jūs priekšā ir ja, e EA priekšlikums, lai mazinātu ietekmi, un eh, sarkanā līnija eh, parāda to, kā varētu mazināt izmešu apjoma Taču mums ir jādomā par 400, tā saucamo 450 scenāriju, lai varētu e, kontrolēt temperatūras pieaugumu. CO2 emission in 2050. That is the green trajectory. Kas, kā mums, mēs varam pāriet no Eh, sarkanās uz zaļo līniju, kurā punktā un ar kuru, eh, kuru tehnoloģiju. Ap divām trešdaļām eh, samazinājumi ir jānotiek ne SAO valstīs. Ziemeļu valstis, attīstītās valstis, tām ir jāsēdz zināmā daļa ne SAO valstu samazinājuma apjoma, bet šāds, šāds samazināšana ir jāpanākam tehnoloģijās jūs redzat, ka 2030. gadā 57% ir jāpanāk ar energoefektivitāti. Tas ir tas eh, auglis zemaļā zarā. Un eh, tas Eh, varētu no, noritēt attīst, attīstības valstīs tādās kā Ķīna. Tāpat arī 23% aptvērtu atjaunojamās un, un biodegvielas, tālāk kododegvielas 10% un ogļu piesaiste 10%. Un tad mēs varam parādīt sarunās uh, ka šis kopējais uh, cipars, kāds tas ir, bet kāds tad ir katras uh, valsts vai reģiona ieguldījums. Šeit mēs redzam, ka 2020. gadā, tas nav 2030. gads, bet 2020. gads, kad uh, lielākais uh, ieguldītājs būs Ķīna. Šī zilā daļa, kas attiec uz Ķīnu, parāda ka viņu nacionālajie pasākumi jau tagad ir vienas gigatonas samazinājuma apmērā, kas ir vairāk nekā ceturdaļa no nepieciešamā samazinājuma, kas būtu jāpanāk 2020. gadā. Un viņi negrib pieņemt nekādus saistošus skaitļus, viņi grib vienkārši apņemties uh, uzlabot uh, intensitāti, un tas varētu būt 40-45% samazinājums. Bet ja mēs uh, parēķinām, tad viņi var uh, darīt uh, vairāk. Protams, Ķīna negrib noteikt nekādus saistošus mērķus, bet mēs aprēķini norāda, ka ja uh, nopietni Ķīna ievies savi, ieviesīs savus pasākums, tad viņi varēs sasniegt vairāk. Jā, skaitļi ir svarīgi, bet pasākumi un reāla darbība ir vēl svarīgāka. Eiropas Savienība šajā grafikā parāda 0,4 vai 5 uh, gigatonu samazinājumu 2030. gadā. Saskaņā tātad uh, Eiropa saka, ka tā samazinās par 20%, un ja citi samazinās par 30%, salīdzinot ar 90. gadu, uh, tad eh, mūsu um, skaitļi rāda 23% samazinājumu salīdzinot ar 1990. gadu. Tātad Eiropas 20% ir nedaudz par maz, bet 30% varētu būt labs līmenis. ASV, ja mēs salīdzinām ASV, šeit tie ir 7 līdz 8% samazinājumu un ka tas ir nedaudz vairāk nekā viņu saistības, bet ja viņi to panāks vietējā līmenī, tad viņi būs diezgan labā līmenī, jo samazinājuma cipars ir ļoti neliels, bet uh, salīdzinājums ar līdzšanējo darbību ir, uh, tur tā atšķirība ir diezgan liela. Šeit mēs redzam uh, 450 scenārija ietekme uz enerģijas pieprasījumu. Sarkanā līnija parāda uh, fosilā kurinājumu kopapjomu, gāze, nafta un ogles. Uh, tās, tā apjoms uh, pieaugs, bet 2020. gadā sāks tomēr samazināties. Ja 450 scenārijas īstenosies, lai to panāktu, mums ir jāpanāk uh, kopapjoma virsotne, nevis piegādes pusē, bet tieši pieprasījuma pusē būtu jāpanāk tas. Un tas ir tāds ļoti būtisks signāls. Patiesībā nulles emisiju um, Uh, apjoms varētu sasniegt 33%, bet otra medaļas puse ir tāda, ka pat šis ļoti ambiciozais 450 scenārijs, kas uh, norādīs, uh, ja tas īstenosies, tad 2030. gadā tik un tā 68% no uh, enerģijas nāks no fosilajiem kurinājumiem. Tātad pat 20, 2030. gadā mēs būsim šādā situācijā, un investīcijas joprojām tiek īstenots fosilajā sektorā. Šie ir, šis ir cēnu prognozes jēlnaftai, ja īstenosies 450 scenārijas ja netiks veikti nekādi nopietni pasākumi, tad uh, cena paaugstināsies līdz uh, pat virs 120 dolāriem par barelu. Ja īstenosies 450 scenārijs, tad uh, cena saglabāsies 90 dolāru līmenī par barelu. Bet patiesībā mēs pieņemam, ka oglekļa uh, cena uh, tiks eh, pielāgota, lai panāktu šo samazinājumu. Un mēs paredzam, ka 110 eh, dolārus par CO2 tonu varētu sasniegt 2020. gadā. Tātad, eh, ja mēs to salīdzinām ar naftas cenu, tad tie ir 40 dolāri. Un uh, Tātad, neskatoties uz 450 scenāriju, uh, naftas cenai būtu jābūt daudz augstākai. Tātad uh, signāls ir tāds, ka lētās enerģijas laiks ir beidzies, un gan valdībām, gan uzņēmumiem būtu jāpielāgojas šiem faktiem. Tas ir jāpieņem, jo pretējā gadījumā 450 scenārijs neīstenosies. Eiropai uh, pat uh, 450 scenārija uh, ietvaros būs jāimportē nafta un gāze. pat ar šo 450 ambiciozo scenāriju pasaulē būs vajadzīgs vairāk gāzes. Jā, gāzes uh, drošība ir uh, milzīgi aktuāls jautājums, Un vislabākais veids, kā veicināt eh, energodrošību, eh, ir eh, taupīt enerģiju un arī diversificēt energoresursus, izmantojot atjaunīgās enerģijas, kodolenerģiju. Un treškārt, jā, dažādo arī piegādes avoti, ne tikai no uh, Krievijas, bet arī no tuviem austrumiem, no Kaspijas jūras reģiona vai Ziemeļāfrikas. Tātad eh, jādiversificē arī piegādes ceļi. Naboko uh, ideja ir ļoti laba, šī cauruļvada ideja. Bet vissvarīgākais ir tas, ka Eiropai vajadzētu runāt vienotā balsī. Tā ir Eiropas komisijas ideja, un mēs to pilnībā atbalstām. Uh, Veidojot vienotu gāzes un elektrības Eiropas tirgu, varēs veicināt atjaunīgās enerģijas izmantošanu un arī uh, uh, neatkarību. Startautiskā enerģijas aģentūra iesaka iet šajā virzienā. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka varam sadarboties ar uh, Eiropas komisiju. Šajā grafikā var redzēt, kāda kapacitāte ir vajadzīga globālā līmenī. Sarkanais ir atsaucu scenārijs 450, un mums ir noteikti jāsamazina ogļu izmantošana, un daudz ir jāpie, jāpievieno vēl, jāpaukstina atjaunīgās enerģijas izmantošana. Ja jūs salīdzināsiet uh, šīs te uh, elektrocentāls, mums būtu jābūvē katru gadu 18 kodola elektrocentrāls, bet katru gadu tikai viena vai divas tiek uzbūvēts 70 tūkstoši vēja ģeneratoru būtu jāuzbūvē katru gadu un 94 uh, saules uh, enerģijas centrāls. Tātad mums ir jāveic milzīgas investīcijas uh, energo infrastruktūrā, lai īstenot šo 450 scenāriju, bet eh, plusi būtu milzīgi. Kreisajā pusē mēs redzam investīcijas, būtu jāinvestē 8,3 eh, triljonu dolāru līdz 2030. gadam, bet ietaupīt varēs daudz vairāk. 2,6 eh, triljonus dolāru mēs varētu ietaupīt tad enerģijā. Uh, Un ja mēs eh, vērtējam investīciju termiņus, tad iegūms ir daudz lielāks. Tātad kā finansēt šo, šīs investīcijas ir svarīgākais politikas jautājums. Starp citu, mēs aprēķinājām, kas notika Kopenhāganā. Kopenhāganā mēs daudz no tā gaidījām, saņēmām daudz mazāk, un tomēr valsts uzņēmās saistības, un Tas nav 450, bet 550 ppm eh, scenārijs. Tātad nevis 2 grādu, bet 3 grādu pieaugums. Bet mēs varam teikt, ka ar šīm saistībām mēs esam eh, ceļā uz šiem mērķiem. Tas nav pilnīgi vēl pietiekami, bet tas ir pirmais solis, lai samazinātu šo te uh, ietekmi. Tāpēc mēs pozitīvi vērtējam Kopenhāgens rezultātus un uzņemtās saistības. Tehnoloģijas ceļu kartes, kā rīkoties tālāk. Mēs plānojam zemogakli tehnoloģiju, elektrisko automašīnu, vēja, cementa sektora uh, ceļu kartes. Gribētu parādīt tikai dažus piemērus no tām ceļu kartēm, kuras mēs veidojam. Šī ir ceļu karte. Um, progresīvajiem autotransporta līdzekļiem. 2050. gadā visi iekšdedzes dzinēji, eh, tātad pārdošanas apjomi jaunām mašīnām būs pilnīgi nulle. Būs eh, tā vietā eh, elektriskās automašīnas, hibrīda automašīnas vai arī ūdeņraža automašīnas, un šis ir e, visoptimistiskākās prognozes, bet tas varētu notikt. Tam vajadzētu notikt, lai īstenot 450 scenāriju. Tātad tās nav nākotnes prognozes, bet tas ir tas, kas ir nepieciešams, lai realizētu 450 scenāriju. Un atkal šeit ir vajadzīgas milzīgas investīcijas izpētē un attīstībā šī ir CCS ceļu karte. Man lūdza nosaukt 10 vai 20 pilotu projektus G8 sanāksmē šogad, un mēs uh, esam jau ceļā uz to. Bet patiesībā 2020. gadā mums ir vajadzīgi 100 projekti, un 2030. gadā 850 projekti mums būs vajadzīgi 3400 projektu 2050. gadā, lai CCS kļūtu par reālu opciju. Bet atkal tas būs uh, ļoti sarežģīti un ir vajadzīgs arī, lai sabiedrība akceptētu šo tehnoloģiju. Un jo īpaši tas ir vajadzīgs uh, jaunatīstības valstīs. Vairāk kā 60% šo projektu ir jāīstenojas uh, jaunatīstības valstīs bet tas ir vienkārši papildus izmaksas ogļu eh, spēkstacijām, un kurš tad to var īstenot, kurš tad to var finansēt. Valdības uh, politikai un oglekļa cenai uh, ir jānotiek 50 un 100 dolāru apmērā, lai to īstenotu. Šis ir uh, uh, Eiropas uh, izaicinājums. Uh, pilsētas tīklu koncepcijai. Jā, Ziemeļāfrikā ir milzīgs potenciāls saules enerģijas jomā, kamēr Eiropa varētu būt lietotājs. 11% no visas e, elektrības e, pasaulē varētu 2050. E, gadā nākt no saules enerģijas. Un šī tīkla izveida ap vidusjūra uh, ir uh, ļoti ambiciozs, bet ļoti interesants projekts. Mēs šo ideju atbalstām. Eiropai, jā, protams, ir energoefektivitātes potenciāls un ir jāstiprina un um, bezoglekļa izmešu tehnoloģijas. Mēs atbalstām komisiju, atbalstām parlamentu un uh, investīcijas uh, pētniecībā un attīstībā ir ļoti svarīgas. Gāzes piegādes drošības, ir jādiversificē piegādes ceļi, avoti un arī uh, energoresursi. Mēs ļoti labprāt ar jums sadarbosimies un šis ir pēdējais slaids un tajā var redzēt CO2 emisiju apjomu uz iedzīvotāju un IKP. Tātad uz iedzīvotāju to var šeit redzēt. Tātad, kā var atsaistīt ekonomikas izaugsmi no CO2 emisijām? Kā var izaugsmi radīt bez CO2 emisijām? Tas ir tas jautājums. Un mēs zinām, ka uh, darbs pie elektriskajām automašīnām ir sācies, tiek elektrificēta. Uh, Tātad zaļā enerģija tiek ražota, un mēs jau redzam pārmaiņas, un mēs ticam, ka mēs jau šobrīd esam vēsturiskā pārejas periodā uz zēmu oglekļa emisiju sabiedrību. Un tieši tāpēc arī tirgu ir tāda nedrošība par nākotni, un uh, cēnu svārstības arī atspoguļo šo nedrošību. Tirgus dalībnieki cenšas uh, saprast, kur mēs dodamies. Un, bet šī te nedrošība ir arī ļoti būtisks jautājums. Bet dažkārt tas ir pat labi. Mēs uh, gatavojamies nākotnē, šai pārējai ir jānotiek, un es domāju, ka Eiropa uh, ir vadošais reģions, kas iet šajā virzienā, un es jums uh, novēlu um, veiksmi nākotnē, un starptautiskā enerģijas aģentūra labprāt ar jums sadarbosies, uh, piegādājot jums, piedāvājot jums palīdzību, un um, paldies priekšsādātāji, ka varēju šeit šodien uzstāties. Tanaka, Ganz herzlichen Dank für diese. Paldies, Tanakas kungs, par šo uh, jūsu sniegto informāciju. Tagad varētu dot kolēģiem iespēju uzdot papildu jautājumus. Dēl Kastījo kundze pirmā lūdzu. Čas grafijas. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Mm, paldies, uh, Eiropas enerģijas aģentūras priekšstādātājiem par klātbūtni šeit un par ļoti detalizēto panorāmu un informāciju, kur viņš sniedz par šiem iespējami scenārijiem, šo scenāriju 450 un perspektīvu uz 2030. gadu. Un man sekoju jautājums būtu sekojošs saistāms ar darbībām pret klimatu pārmaiņām un konkrēti par Kopenhāgenes sanāksmi un par Kopenhāgenes nākotni. Kopenhāgenā ir pilnīgi skaidrs, ka e, netika panākts, e, panākt vienošanās vismaz saistībā ar Eiropas Savienības pie, piedāvāto līniju, nav saistoša nolīguma e, par izmešu mērķiem, taču, kā jau jūs sacījāt, ir rinda ar nolīgumiem, kas ir iespējami un kas no šī viedokļa varētu būt interesanti ir viena no daudzajām darbībām, ko ir iespējams attīstīt, bet e, kurā šajā gadījumā mēs varētu attīstīt tādās asociācijās kā Āz, e, Āzijas klusā okeāna partnerība, kas būtu ar e, tādu ievirzi no lejas uz augšu sektoriālā pieeja un kurā uh, Japānai ir ļoti plaša pieredze un kas, vismaz cik man ir zināms, ir bijusi noderīga, lai varētu mazināt izmešus no nozarēm, vismaz no tādām nozarēm, kas ir lielu eh, izmešu apjomu radītājs. Un, uh, Eh, šis eh, fokus vienmēr ir ārpus starptautiskiem scenārijiem, kuri tiek saistīti ar, teiks, jā, teiksim, apvienoto nāciju scenārijiem eh, un dažādām sanāksmēm un pasākumiem, kas tiek veikti. Piemēram, es pati nebiju Kopenhāgenā un iespēja veidot nolīgumus, kas ietekmētu tos, tās nozares, kuras ir lielas CO2 izmešu apjomu radītājus, kuras ļoti lielā mērā ir atbildīgas par šiem izmešiem visā pasaulē, lai būtu horizontāli nolīgumi visās valstīs, kurās šīs nozars ir klātesošas ar tehnoloģiju nodošanas, ar kritēriju sistēmu, ar pieeju no lejas uz augšu. Uh, Kāds, jūsuprāt, ir viedoklis šajā gadījumā? Jo, manuprāt, mēs zaudējam ļoti daudz iespēju, ja šobrīd šie jautājumi nav iekļauti tajā, kas attiec uz Kopenhāgenes nākotni pēc Kopenhāgenu un sanāksim, kas notiks šī gada beigās Mehiko. Iera Madurel, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu ļoti īsi pateikties eh, par klātbūtni šajā eh, komitejā un par šo ļoti plašo redzējumu E, kāds e, ir enerģētikai nākotne. Es pateicos par ļoti plašo skaidrojumu un idejām, kuras tagad mums būs jāapstrādā. Un tagad gribu skaidrojumu. Es no jūtu stāstītā saprotu, ka neraugoties uz ļoti lielajām investīcijām, kas ir nepieciešams, jūs uzskatāt, ka Eiropas mērķi 2020 20, 20 ir iespējams 20% samazinājums, 20% atjaunīgās un 20% eh, energoefektivitātes uzlabojums. Es gribētu tā naka eh, kungs komentāru šajā sakarā. Paldies, Rudi Odī kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji un savukārt es. Uh, Gribētu pateikties jums par visu šo informāciju un uzdot divus jautājumus. Eiropas Savienībā mēs esam sadalījuši kompetences starp dalībvalstīm, kas ir suverēnas pēc enerģijas avotiem, un Eiropas Savienība, kas ir kompetenta tirgus organizācijā un drošības un drošuma pasākumus. Vai jūsuprāt, eh, enerģija pakļaujas tirgus eh, eh, noteikumiem un kāds ir jūsu viedoklis šajā sakarā, jo mēs apzināmies, ka ši, šis ir tas tirgus, kurā publiskā valsts joma, valsts iejaucas daudz, piemēram, ir. Nu, Eiropas komisija veido gāzes iegādes kor, konsorciju Kaspijas jūras reģionā un ir nosodījusi operatora dominējušu pozīciju citā reģionā. Vai šos noteikumus var attiecināt uz enerģijas tirgu? Tas bija pirmais jautājums, un otrs jautājums ir kodola enerģija. Kurā šobrīd virzas uz vienprātību, jo E, tā ir enerģija, kas nerada CO2 izmešus, bet ir problēma, citu to sauc par atkritumiem, es tos sauktu par atvasinātajiem produktiem, un šeit būtu divas iespējas. Vai nu no Amerikas piedāvātā opcija ilgtermiņu, e, e, ilgtermiņa uzkrāšana un novietošana, vai arī Francijas piedāvātā pārstrāde. Vai jūsuprāt ir iespēja piešķirt finansējumu šo atvasināto produktu sakarā, lai mēs varētu nonākt pie praktiski simtprocentīgas pārstrādes? Danke sehr, Kollegin Hübner. Paldies, tagad Hibners kundze. Panu, tu te jestem. Sirsnieks, paldies, šeit es esmu. Paldies, Tanakā kungs. Jūs ļoti daudzveidīgi raksturojot uh, šo sakarību, un um, mēs laikam pirmo reizi tik ļoti apjomīgi esam pievērsušies visiem šiem jautājumiem. Tā kā jūs arī runājat par enerģijas patēriņas simulāciju, un tā ir praktiski prioritāte, kas skar mūs visus, kā arī pieminējāt dažādas ražošanas metodas un a, ar to arī saistītos a, m, mm, iespējas un minējāt arī atšķirīgas cenas un arī a, runājot par dažādām cenu, teiksim, simulācijām, tad jūs zinat, ka pilsoņi var arī ļoti atšķirīgi reaģēt. Viņi var, piemēram, mm, vērsties pret cenām, neakceptēt tās, piemēram, saules enerģijas vai vēja enerģijas cenas pieminot. Vai ir kāds priekšlikums izstrādāts, ka šo cenu līmeni varētu uh, vienādot, nu tad daži nemaksātu divreiz vairāk salīdzinot ar citiem, jo tad šīs nekonvencionālās metodas netiks akceptētas. Un otra lieta. Jūs teicāt, ka Ķīna ir lielākais CO2 uh, izmešu radītājs. Un vienīgais um, glābiņš Ķīnai ir šī CCS, jeb oglekļu uzkrāšanas uzglabāšanas metodas izmantošana. Līdz ar to, kā Ķīnai tad uh, tiks šī ideja prezentēta, kā varēs viņus pārliecināt uh, šo moderno metodu izmantot, jo Ķīna, protams, uh, vēlas izmantot parastās metodas arī turpmāk. Uh, bet nu, pārējās būtu um, drīzāk uh, tādas labākas, lai varētu um, uh, turpināt attīstību. Tagad uh, Kavaljo kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, kungs, paldies, Tanankas kungs, tas patiesi bija nu, ļoti iespaidīgi, tas bija ārkārtīgi interesanti arī mums. Es gribētu uzdot jautājumu par CCS Nu, um, tajos modelētajos scenārijos um, mēs redzējām, ka CO2 emisija pieaugums lielākajā apjomā ir no ogļu tehnoloģijām. Un CCS tehnoloģijas ir nu, patiesi uh, principiāli būtiskas. Runājot par scenāriju līdz uh, 50. Uh, 2050. gadam, CCS varētu tikai 10% uzkrāt. Vai tehnoloģija vēl nav pietiekami tālu attīstījusies, vai kādēļ tāda skaidļa? Otrs jautājums par gāzes uh, piegādēm līdz 2030. gadam. Jūs rādījāt uh, Eiropas karti un ieskicējāt uh, situāciju līdz 2020. gadam. Gāzes uh, patēriņš būs um, nu, ļoti būtisks, bet, protams, ir nepieciešama dažādošana. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Manuprāt, uh, enerģijai ir patiesi ļoti nozīmīga loma, ja mēs gribam visu savienot ar caurrodiem. Ja mēs visus resursus vēlamies izmantot enerģijas jomā, bet jūsu kartē jā, jūs runājāt arī par tādu izkliedētību un LNG, proti šķidro, sašķidrināto gāzi. Un varbūt, ka jūs varētu vēl pievērsties šai uh, situācijai uh, Eiropā. Tanaks kungs, pirmie jautājumi, varbūt, ka jūs varētu uz tiem jau tagad arī mēģināt atbildēt. Very much for very... Paldies, priekšstādātāji kungs, par ļoti uh, nozīmīgiem un interesantiem jautājumiem. Par jautājumu par sektoru pieeju šiem jautājumiem un arī par pielikumu un mūsu uh, kalkulācijām. Ja mēs 15 scenārijiem radam šo modeli un modelējam, tad mēs tā ļoti pragmatiski pieejam. Es atvainojos 450. Nu tā tad pievienosim šo sektorālo pieeju un um, vispirms īstenosim nacionālos pasākums, ko valsts var, teiksim, veikt un uh, aizsākt, īstenojot nacionālās uh, politikas un šī sektorālā pieeja. Mēs, piemēram, to pielietojam ce cementu rūpniecībā, aviācijā, transporta situācijā, dzels ražoš, eh, tērauda ražošanā un tā tālāk. Nu, šāda veida, teiksim, pieredze eh, parāda, kā mēs varam arī emisijas uh, samazināt. Un, protams, ka mēs runājam par, piemēram, vienu gigatonu šajā kontekstā. Bet, izmantojot visas šīs uh, opcijas, mums ir jāsamazina 1,8 gigatonas. Uh, Tātad Eiropas ekonomiskās savienības valsts kā viens tirgus Un arī, protams, mums ir jāievieš dažādi mehānismi, bet kāda tad būs cena par ieviestajiem mehānismiem? Nu, tā tad līdz 2020. gadam 50 dolāri par CO2 tonnu tiek lēsts. Protams, ka mēs mēģinām būt tik pragmatiski, cik vien ir iespējams. viens liels mehānisms uh, pievien, pielietots uh, eiro, e, pasaulē ir pēc iespējas tāda e, efektīvāka um, enerģijas izmeša samazināšana un arī ekonomizācija. Bet tas ir tikai viens veids. Mēs mēģinam parādīt, ka pragmatiskās metodas kombinējot var sasniegt 2050. gada šos 450 kā skaitli. Tā tad, nu, 450 un 210 uh, dolāri 2030. Uh, gadā par tonu CO2 emisiju. Tiek lēsts, mēs ļaujam, teiksim, pieaugt šim emisiju daudzumam līdz 2020. gadam, un tad ceram uz samazinājumu. Tātad Eiropas Savienības 2020. Uh, gada mērķis ir, protams, sasniedzams, bet jums patiesi ir ļoti tādas augstas cenas noteikts - 50 dolāri un tad līdz 110. Uh, lai sasniegtu 2020 mērķus un to efektivitāti un CO2 uh, eh, emisiju samazinājums vai atjaunīgo enerģiju plašāk izmantojumu, nu tie tādi sasniedzami. Un tagad runājot par uh, tirgiem Eiropā. Šis jautājums ir ārkārtīgi interesants un es ārkārtīgi arī tā mm, nu, cieši un pārliecināti pretī varu teikt, ka mums ir nepieciešama arī enerģijas tirgu drošība. Tas ir nozīmīgs jautājums, jo tas efic, e, e efektīvākais veids ir lētākos um, avotus iepludināt uh, tirgu un pēc iespējas uh, efektīvāk tos izmantot. Tātad šī tirgus pieeja ir risinājums. Lai uh, Eiropu veidot par tādu funkcionējošu tirgu, uh, Proti eh, viens eh, tāds vienots enerģijas tirgus enerģijai ir tā labākā iespēja. Un tagad runājot, teiksim, eh, šādi savienojumi Skandināvijas valstīs un satīklojumi ir skaidrs piemērs tam, ka elektroenerģijas tirgūs tas darbojas. Spānija, Portugāla izveidoja Iberijas pussalā, un arī šis tirgus elektroenerģijas jomā darbojas. Līdz ar to tas ļoti skaidri norāda uz to, ka nu, iespējams viens, vienīgs, viens vienots Eiropas enerģijas tirgus, ja jums ir labas saiknes un savienojums starp valstīm pārobežu kontekstā vai arī gāzes cauruļvadu tīkls pārobežu kontekstā un arī harmonizēta regulēšana vai arī harmonizēta viena vienota Eiropas pieeja tirgus regulēšanai, tad tas ir tas tāds infrastruktūra jautājums. Bet, protams, šī tirgus sistēma uh, būs pienesums nākotnes energo, atjaunīgo energoresursu izmantošanai, un tā būs nozīmīga. Mēs sapratām tā, ka um, priekšstādājs Barozo kungs Parīzē ļoti tādu sting, uh, skaidru uh, nostāju pauda pirms nedēļas. Es arī piedalījos uh, šajā se, uh, sēdē un, manuprāt, varbūt, ka tā ir pilnīgi vēsturiska lēma pieņemšana kodolenerģijas izmantošanai e Eiropā. Es... Jā, protams, ka tā ir tāda ļoti nozīmīga opcija globālā, globālai izmantošanai. Tas nav, nu, tas vienīgais, bet katrā gadījumā ļoti nozīmīgs uh, risinājuma mērķis ir dažādi veidi, kā um, pievērsties atkritumu, kodolu atkritumu uh, jautājumam, vai samazināt to daudzumu, vai, vai noglabāšanu. Dažādas valsts izvēlas dažādu pieeju, un šis uh, atkritumu jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs un svarīgs jautājums. Bet pat ar uh, šo atkritumu pārvaldīšanu, tad uh, mēs um, Uh, run, runājam par ļoti interesantu faktu par uh, izmaksām elektroenerģijas ra, uh, radi, ražošanai, un tas ir tikai nu, tāds tā kā ieskats, jo šī publikācija būs gatava nākošu nedēļu. Bet tas 30 dolāru CO2 e, emisiju uh, rēķinot uz tonu ir iekļauts. Un pievēršoties šim kodolenerģijas izmantošanas jautājumam, lai ražot elektroenerģiju, tas ir uh, salīdzinot ar citiem avotiem efektīvs un lēts uh, ražošanas avots. Un ja cilvēki kādā valstī izvēlas šo uh, kodola enerģijas opciju, jā, tad mēs patiesi tā stingri to uh, rekomendējam, ka tā ir uh, nepieciešama risinājuma daļa bet ar ap, ievērot to apstākli, ka drošums un drošība un neizplatīšana ir ārkārtīgi strikt ieturētas. Un, protams, ka mēs zinām, ka daudzas attīstības valstis tagad ir ieinteresētas izmantot šo ļoti, un tādēļ ļoti striktas kondīcijas un noteikumi ir jāpielieto un jāievēro šajās valstīs. Un tagad pievērsīsimies nākošajam jautājumam par saules un vēja enerģiju un cenu harmonizēšanu. Jā, es piekrītu, bet es domāju, ka ļoti nozīmīgi ir, ka saules un vēja enerģijas kontekstā šai atjaunīgai enerģijai ir nepieciešams valdības atbalsts. Bez valdības atbalsta mēs patiesi nevaram tos ieviest mums ir nepieciešama pilnīgi skaidra nākotnes paredzama pozīcija. Uh, nezinot, kāda ir nākotnes tarifa, privātais sektors neinvestēs. Respektīvi, ļoti skaidri ir jādod šīs norādes, kāda ir nākotnes noteikumi. Un tad soli pa solim uh, samazinot šo uh, atbalstu tad, kad tehnoloģija nebūs sasniegusi noteiktu attīstības pamatu. Tas arī ir noteikts um, noteikums, nepieciešams noteikums. Un, protams, ka tirgus arī harmonizēs uh, cenas dažādās valstīs. Ķīna. CCS. The... Ķīnai noteikti ir vajadzīga CCS tehnoloģija un stimuls ir oglekļa cena. Lai tas ietekmētu Ķīnu, Ķīnai ir jāierobežo uh, šī schēma. Un vēl viens risinājums būtu CCS iekļaut tīrās attīstības mehānismā, lai varētu sniegt finanšu līdzekļus, īst, lai īstenotu CCS. Bez uh, noteikumiem vai bez stimuliem CCS neizplatīsies. Visbeidzot, um, CCS uh, tehnoloģija ir tāda, uh, kuras ieviešanai ir vajadzīgi gadi. Tātad 2030. Uh, gads varētu orientējoši būt uh, šis gads, bet uh, lai šī tehnoloģija darbotos, jā, šim pilotprojektam ir jāsāk strādāt SAO valstīs, un tad uh, tas varētu pāriet arī uz uh, jaunatīstības valstīm, kā uz Ķīnu, un 2030. gadā CCS varētu mm, būt tādā posmā, ka tas sāk tikko strādāt tirgū, bet vēl nav pilnībā izmantojama tehnoloģija. 2050. gadā mēs uzskatām, ka no visas enerģijas eh, nāks 50% no atjaunīgiem resursiem un 25% varētu būt no kodola enerģijas un 25% no CCS. Tātad 2050. gadā CCS būs ļoti daudz būtiskāks. Grafikā nav īsti skaidrs, tas varbūt redzams, bet uh, gāzes cena šobrīd samazinās, jo gāzes piegāde pieaugs. Ilgtermiņā uh, mums būs vajadzīgs aizvien vairāk gāzes, un uh, gāze kļūs aizvien mazāk, un tad uh, attiecīgi rēģēs cena. Bet uh, sašķidrinātā dabas gāze ir ļoti svarīga, uh, runājot par uh, energodrošību, un mēs redzam, ka daudz valstis veido šādas iekārtas uh, sašķidrinātajai dabas gāzei, un uh, Un tas kļūst par ļoti svarīgu elementu Eiropas gāzes piegādēs. Tanaka, um, tā... Tanaks kungs, es vēlos um, ļoti sirsnīgi pateikties. Dažkārt ir pasākumi vai tikšanās reizes vai politiskas diskusijas, kurās uh, aizējot saka, nu, labi, ka biju un žēl, ka visi pārējie nebija klāti, jo tie jautājumi, par kuriem mēs interesējamies, gan par enerģijas piegādes drošību, gan arī par klimata jautājumiem. Tā saprātīgi un gudri runājot, nepietiek vien tikai labus mērķus nospēriest un a, cieši tiem ticēt, vai arī a, sapņot par to, ka tos varētu sasniegt. Bet a, sasniedzams viss ir, ir tikai tiešām tā, tādiem faktiem. Uh, Un es esmu jums pateicīgs par to, ka jūs tādu skaidrību ienesāt diskusijās un arī ļāvāt mums tādu, tādus faktus uzzināt un skaidrību. Tā varbūt nav, nav pilnīgi viss apjomīga izsmeļoša situācijas analīze, un, bet tas var palīdzēt. Un iespējams, ka mums diskusijas kļūs vēl tādas profesionālākas, nu tādas, tādas saturiskākas. Protams, ka ir sarežģīti, nu vienalga no kuras puses mēs skatāmies, bet ir nepieciešama saturiska diskusija un soļiem ir jābūt ļoti gudriem, kuriem tad tad ir efekts. Un kas arī izmaksas jautājumā ir saprātīgi, jo neiet jau runa um, tikai darīt kaut ko tādu, kas uh, nomierina vienu vai otru, bet arī jā, tam ir jābūt um, iedarbīgam. Un ne tikai vienā, bet vairākos punktos mums, nu vismaz tiem, kas šeit ir klāt, esat uh, atvēruši citu skatījumu. Un es personīgi gribu teikt, ka tādi pasākumi, kuros um, tiek rosināts pārdomāt un arī tiek atvērts pilnīgi jauns skatījums, tie ir ļoti nozīmīgi. Paldies, ka bijāt šeit. Un esmu priecīgs par to, ka šeit, neskatoties uz vēlo vakaru stundu, eh, mums bija iespēja ar jums diskutēt. Paldies! Un paldies, ka varējām ar jums uh, tikties! Thank you.